Uh, so good afternoon, everybody. I'm sorry we're slightly late, but... Um... Labvakar visiem! Es uh, vēlētos lūgt visus ieņemt jūsu sēdvietas, un mēs pārējām pie šās pēcpusdienas darba kārtības izskatīšanas. Pirmais pēcpusdienas darba kārtības punkts ir NV komitejas uh, ziņojums par viltotām zālēm, un uh, referente ir Bastas kundze, un es tagad došu vārdu Bastas kundzei, bet pirms tam es vēlētos apsveikt Bastas kundzi dzimšanas dienā, jo šodien ir viņas jubilācija. Nākamais. Tātad mēs uzklausīsim Bastas kundzi, un pēc tam mēs uzklausīsim arī ēnu referentus - Bazo kungs, Vailers kundze, Foksa kungs Kas vēl no ēnu referentiem un no politiskajām citā grupām? Sondergārda kungs, Haidī, vai jūs arī runāsiet? Un Rūlas kundze arī runās. Un Salbīnī kundze. Tā tad vispirms es vēlētos dot vārdu Bastas kundzei par šo ļoti svarīgo jautājumu. Vārds jums. Paldies, prieksēdētājs, prieksēdētāja kungs. Vācu. Vīštas ir. Mēlos pateikties jums visiem par to, ka jūs norganizējāt šo iespēju apmainīties ar viedokli. Mēs šeit runājam par direktīvu 2001. gads 83. direktīva. Un šajā gadījumā Mēs gribējam, protams, izvairīties no tā, ka viltotie medikamenti ienāk tirgu, un tad šeit mēs runājam par ražošanas procesu, par izcelsmes noteikšanu un tā tālāk. Ir palikuši atsevišķi punkti, kas līdz šim nav atrisināti, un par šiem jautājumiem es arī runāšu ar kolēģiem tagad. Gribu uzzināt arī, ko kolēģi domā par šiem jautājumiem. Viens no neatrisinātajiem jautājumiem ir šāds. Tas ir principiāls jautājums arī. Un šajā komitejā es domāju, ka ir it īpaši liela interese. Jautājums ir par sabiedrisko veselību. Par to, ka patērētājiem ir no vienas puses jānodrošina pieeja zālēm, bet nu, no otras puses ir jāpārliecinās, ka šie medikamenti nav viltot, ka tie ir īsti. Šajā kontekstā ir jārunā arī par tādu jautājumu, kas arī ir iekļauts priekšlikumā, kas attiecās uz atsevišķajiem direktīvas pantiem. Tas ir saistīts tieši ar pašu fenomēnu, fin, fenomēnu ar zāļu viltošanu. Mēs zinām, ka zāles tiek viltots arvien plašāk, un ir jāsaprot, ka tā ir krimināla darbība. Un šajā tīklā, šajā ķēdē, uh, tiek iesaistīti vairāki posmi, bet ir svarīgi konstatēt, ka viltot medikamenti bieži vien tiek pārdoti, izmantojot internetu, un tieši internets ir devis tādu jaunu iedvesmu šādam biznesam. Tāpēc šī direktīva ne tik lielā mērā arī izcinā svarīgus jautājumus. Nu, piemēram, netiek runāts par medikamentu tirgošanu internetā, bet man jau šķiet, ka nedrīkst ignorēt tik milzīgu un svarīgu parādību, jo viltot medikamenti lielākoties tiek pārdoti tieši internetā. Tā mēs varam konstatēt mūsu izvērtējumu laikā. Tāpēc arī rodas šaubas, vai šajā priekšlikumā tiešām ir kāds solis uz priekšu, jo viena problēma, kas ir konstatēta šobrīd, ka šajā priekšlikumā jēdziens viltot medikamentu vispār netiek definēts, jo ir jāsaprot, ka direktīva tiks transponēta un līdz ar to dalību valstīm nāksies piemērot visu šos aspektus ir nepieciešams viņiem saņemt arī definīciju, ko nozīmē viltot medikamenti, par kādiem medikamentiem, par kādām zālēm mēs šeit runājam. Kas šobrīd var notikt, ir tā, ka vienā valstī kāds konkrēts medikaments tiek uzskatīts par vilto, viltot un citā valstī ne. Mēs zinām, protams, ka definīcija nav viegla lieta, bet definīcija ir vajadzīga. Un ja definīcija ir, panākta, tad mums ir tāds tā kā stūrakmenis, uz kura mēs varam būvēt, tālāk izveidot struktūru. Un arī Pasaules veselības organizācijā tiek runāts par viltotiem medikamentiem un par vajadzību apkarot šo parādību. Savā ziņojumā referente gribētu šeit iekļaut definīciju attiecību uz viltotiem medikamentiem – Un šobrīd, diemžēl, šās definīcijas nav, un viena no lietām, ko mēs varam darīt lietas labā, ir paskatīties Pasaules veselības organizācijas dokumentos. Ir jādefinē arī medikamentu aspekts, un Tas, protams, ietekmē gan īsto, gan arī viltotu medikamentu lietošanu un izplatību. Jāsaprot arī, kādā veidā tiek viltot medikamenti un kādā veidā tie tiek izplatīti. Ir jāapzināt visa ķēde. Nu, piemēram, dažreiz ir tā, ka tiek izmantoti absolūti legāli aktīvie materiāli. Tad aktīva viela iegādāt absolūti legāli, bet pēc tam notiek tiešām viltošanas process. Tad ir jāapzinās visa šī ķēde. Komisija ir iekļāvusi savā priekšlikumā domas par to, ka vajag nodrošināt norādes Uz visiem šiem aspektiem šeit mums nav nekādu iebildumu, un komisija runā arī par tā saucamajiem safety features, par drošības īpatnībām. Nu, piemēram, it īpaši, ja mēs runājam par recepšu medikamentiem, tad situācija parasti nav tik ļauna, savukārt bezrecepšu medikamentu jomā viltotu medikamentu apjoms ir milzīgs. Un dalību valstīs šobrīd eksistē ļoti atšķirīga prakse. Nu, piemēram, vienā valstī kāds konkrēts medikaments tiek uzskatīts par bezrecepšu medikamentu, un savukārt citā valstī ir nepieciešams obligāti saņemt ārsta recepti, lai saņemtu šo medikamentu. Ir pat tādi gadījumi, ka tas, kas vienā valstī ir recepšu medikaments, blakus valstī, kaimiņu valstī var nopirkt, nopirkt vienkārši vien lielveikalā. Tāpēc ir nepieciešams šo jautājumu atrisināt paralēli. Un nedrīkst aizmirst, kā ir atšķirība attiecībā uz receptēm. Tad nākamais jautājums ir pakošana, iepakojumi, citi iepakojumi, jaunāki iepakojumi prezidentūra uzskata, ka nav nekāda aizlieguma attiecībā uz jaunāka iepakojuma radīšanu jau zināmajam medikamentam, bet ir nepieciešams, protams, nodrošināt to, lai tur ir visas drošības norādes. Jo, piemēram, eksistē arī tā saucamā paralēla tirzniecība vai arī paralēls imports un ir nepieciešams nodrošināt to, lai būtu visas drošības norādes visos gadījumos. Paliek arī citi aspekti, un šeit es labprāt zinu uzzināt, ko domā kolēģi. Tas ir jautājums, kas ir saistīts ar datu bāzes uzturēšanu. Mēs visi atceramies, ka datu bāzes un informācijas vākšana, protams, nozīmē arī privāts informācijas iegūšanu. Nākamais jautājums, protams, kas uzglabā un kas pārvalda šo informāciju, kas izmanto to. Un šeit, ja mēs runājam par viltotiem medikamentiem, tad varbūt ir nepieciešams izveidot un uzturēt tādu datu bāzi. Un ir jāsaprot, kuras, kuri medikamenti ir īpaši pievilcīgi viltotājiem un kas tiek viltots, teiksim, plašākā jomā un plašākā mērogā, vai arī varbūt ir kādi medikamenti, ko vilto tikai vienā valstī. Tāda datu bāze varbūt ir vajadzīga. Turklāt priekšlikumā ir runāts arī par pārbaudēm, par inspekcijām, arī par paraugprakses apmaiņu. Un viens no veidiem, protams, ir uh, nodrošināt oficiālās pārbaudes, ko veiktu oficiālas valsts iestādes. Protams, varbūt šo funkciju var nodot arī privātājas rokās. Bet šeit mēs labprāt uzzinātu to cilvēku viedokli, kas ir jau strādājuši ar šāda veida pārbaudēm, arī nacionālajā līmenī. Un nobeigumā vēlos teikt, ka izmaksas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Uh, drošības pasākumi, protams, maksā. Tas nozīmē, ka direktīva prasīs papildu līdzekļus. Direktīvai ir jābūt samērīgai attiecībā uz labumu, kas tiks iegūts. Jāsaprot, kādas būs izmaksas farmācijas industrijai, kādas būs izmaksas varbūt pacientiem atbilstoši, lai tiešām nesanāktu tā, ka pēkšņi kāds medikaments ir kļuvis pārmērīgi dārgs. Vai arī vienkārši vairs netiek pārdots kādā valstī. Paldies, protams, jūs, ka jūs mani uzklausījāt, un es ļoti ceru, ka tagad jūs visi runāsiet, izteiksiet savus komentārus, jautājumus, priekšlikumus, un es atbilstoši varēšu pēc iespējas ātrāk izstrādāt jaunu ziņojumu, uzlabot to un atbilstoši varēsim turpināt darbu. Paldies! Um, thank you very much indeed. Paldies, Bastas kundzei! Jūs eh, tiešām uzsvērāt vairākus ārkārtīgi svarīgus punktus. Runa iet par kopējā tirgus funkcionēšanu tieši zāļu aspektā. Runātāju sarakstā ir pieteikušies visi ēnu referenti, bet pirms dod vārdu ēnu referentiem, es vēlētos atvainoties, ka es šeit nesveicu DG, ģenerāldirektora Enterprise Tuborga kungu. Un eh, esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī Tuborga kungs piedalīsies mūsu debatēs. Tātad, kā jau teicu, vispirms ļaušu izteikties visiem ēnu referentiem, vai ēnu referentu aizvietotājiem Vailers kundze, Buzoja kungs, Foksas kungs un Štailers kundze. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos izteikties? Tad dod vārdu SD grupas ēnu referentē Vailers kundzei. Jā, sorry, das war jetzt eine falsche Übersetzung. Laikam kaut kas netika pareizi iztulkots, jo tikko pieteica Tailers kundze, bet laikam runā šeit Vailers kundze. Nā, Vailers, Tailers tā ļoti līdzīgi izklausās, vai ne? Bastās kundze. Ļoti atvainojos, bet jūs tagad dzirdēsiet no manis daudzus alternatīvus priekšlikumus. Šobrīd, diemžēl, es nevaru atļauties jums nākt klājā tik daudziem priekšlikumiem, jo, diemžēl, jūsu dokumentā un jūsu prezentācijā esat runājuši par tik daudziem jautājumiem, ka īstenībā šis jautājumu loks ir tik milzīgs, ka no vienas puses ir iekšēja tirgus komitejas kompetence, bet ir arī daudzas citas kompetences, bet es varu piekrist vienam jautājumam. Uh, Manuprāt, ir ļoti pareizi, ka jūs runājat par datu aizsardzību, ir pareizi, ka jūs runājat par pārbaudēm, ir pareizi, ka jūs runājat par drošības norādēm. Un es arī uzskatu, ka ir pareizi, ka jūs tik augsti vērtējat, lai visās dalībvalstīs būtu vienāds definīcijas. Es arī uzskatu, ka ir pareizi, ka ir nepieciešams būt uzmanīgiem ar izmaksām, nu lai nesanāktu tā, ka medikamenti kļūs ļoti dārgi. Bet es, protams, pārbaudīšu vēlreiz jūsu ziņojumu, lai paskatītos, kā izmaksa jautājums tiek risināts. Vismaz jūsu teiktajā, mutiski teiktajā, viss bija ļoti pareizi un precīzi, bet es vēl pārbaudīšu, kā tas ir uzrakstīts. Tagad runāšu par diviem atsevišķiem aspektiem. Jautājums par to, kādā veidā tiek pārdoti medikamenti. Es atceros, ka pirms desmit gadiem jau tika runāts par homeopātiskiem līdzekļiem. Un to laiku Mēs varējām, varējām redzēt, ka Lielbritānija un citās valstīs situācija ir ļoti atšķirīga, un tūlēk, tūlēk mēs nolēmām, ka nu nerisināsim šo lietu. Jā, nu piemēram, tas, kas Itālijā ir standarta, pieeja Anglijā kaut kas totāli nedzirdēts. Uh, Bija ļoti interesanti redzēt, kā jūs šo jautājumu noformulējat savā ziņojumā, paskatīsimies arī uz priekšlikumiem. Manuprāt, šobrīd šajā jomā vēl ir diezgan grūti panākt harmonizāciju. Man šķiet, ka pēc kādiem 10-15 gadiem mēs būsim jau tālāk pavirzījušies, bet šobrīd harmonizācija, manuprāt, nav iespējama. Vēl viena lieta, ko es tā īsti nesapratu no jūsu ziņojuma, ir jūsu pieeja eksporta un importa problēmai jo līdz šim nav bijis tā, ka, ka no Eiropas nāk fantastiski produkti un ka šie paši produkti tiek eksportēti tikpat fantastiskā kvalitāte uz Āziju un Āfriku. Agrāk tiešām bija liela atšķirība šajos produktos, nu es ceru, ka tagad mums labāk iet šajā ziņā, bet es labprāt paskatītos, kā tas ir noformulēts jūsu dokumentā. Bet tā kā jūs tik plaši runājat par tik daudziem jautājumiem, vēlos atgriezties pie mana lūguma, ko es izteicu pirmajā sarunā, kas notika ar ēnu referentiem, ka ir nepieciešams sa sazināties ar Envi komiteju un runāt ar viņiem, un ja viņiem ir uzklausīšana, tad būtu labāk pieslieties un piedalīties kopā ar viņiem, nevis veidot savu. Jo, protams, iekšējā iekšējais tirg, iekšējā tirgus un patērēta aizsardzības komitejai ir savas intereses, bet labāk būtu ar Envi sadarboties. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēžu kungs Kristians Buzoji. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Vispirms es vēlētos no savas puses apsveikt Bastas kundzi ne tikai ar viņas šodienas jubilē, bet arī ar lielisko ievadrunu. Mēs vēlētos atbalstīt komisijas priekšlikumu, jo patiesībā viltotas zāles Eiropā ir pārāk daudz, un mums vajadzētu nodrošināt likumīgu zāļu juridiskas pārdošanas noteikumus. Protams, ka mums ir jādomā arī par pacienta drošību. Taču priekšlikumā ir vairāki punkti, kurus mums vajadzētu diskutēt daudz sīkāk un sadarboties arī ar IMCO komiteju šeit. Mums ir jārunā par bezrecepšu medikamentiem, nākamais par zāļu drošības aspektiem, kurus ir definējusi komisija, nākamais par pārdošanu un pārpakošanu, un visbeidzot eh, medicīnas produktu izplatīšanu likumīgajās pārdošanas ķēdēs. Runājot par definīciju, kas ir viltotas zāles, šāda definīcija nav skaidra, jo projām mums ir jāvienojas par to, ko mēs saprotam ar terminu viltotas zāles. Nākamais, runājot par likumīgu pārdošanas ķēdi, ķēdi, nepietiek tikai atrunāt noteikumus šai ķēdē, mums ir nepieciešams apkarot noziedzīgu darbību. Un eh, komisija nevienmēr var tikt galā ar nepilnībām Runājot no patērētāju aizsardzības viedokļa, mēs vēlētos cīnīties pret zāļu viltošanu, bet tad mums ir jācīnās arī pret nelikumīgo tirgu, un tikai tad mēs varēsim kā apakš sadaļu cīnīties arī pret viltotiem medikamentiem. Medikamentu pārdošana internetā. Jāsaka, ka lielākā daļa viltoto zāļu tiek pārdota ar internetu palīdzību. Visi par to ir viensprātis. Tāpēc es uzskatu, ka priekšlikumā par to vajadzētu runāt daudz būtiskāk. Protams, ka visu nevar atrisināt tikai un vienīgi ar likumdošanas līdzekļiem, taču mums vajadzētu veicināt atklātas debatas un varbūt lūgt komisijai turpināt dziļāk izpētīt šo problēmu. Nākamais mums vajag iepazīstināt patērētāju un runāt par varbūt izglītošanas kampaņām par to, cik liels ir zāļu pirkšanas internetā risks vai cik tas ir neliels. Runājot par zāļu viltošanas apkarošanu, tad mums ir nepieciešama cīņa pret organizēto noziedzību, un tam ir nepieciešama adekvāti instrumenti. Komisijai ir jāsadarbojās gan muitas nozarē, gan arī tiesību sargājošo iestāžu nozarē. Un tas būtu būtisks solis uz priekšu cīņā pret zāļu viltošanu, un tādējādi mēs varētu nodrošināt arī pacientu daudz lielāku aizsardzību. Paldies! Uh, Paldies, turpina prieksēdes Rūles kundze. Nicht, uh, es neesmu ēna referente, bet vienkārši gribēju izteikties. Un tā kā es piedalījos sanāksmē, es vispirms vēlos, protams, pateikt uh, jums laimīgu dzimšanas dienu, un paldies, protams, arī par jūsu darbu. Es jau vakar redzēju, cik ļoti cītīgi jūs cīnāties šajā jautājumā. Manuprāt, runāt par darbības jomu ir absolūti nepieciešams. Komisijas priekšlikums īstenībā iekļauj tikai vienu procentu problēmas. Sanāk, ka 99% visu medikamentu maz netiek iekļaut darbības jomā. Jautājums ir par to, vai būtu nepieciešams sazināties ar vīdas komiteju. Tādā veidā mēs kopā varēsim izdarīt lielāku spiedienu uz komisiju. Tas ir jādara. Un būtu tiešām pareizi runāt arī par internetu un par internetā izmantošanas iekļaušanu darbības jomā. Manuprāt, ir jābūt arī definīcijai, jo savādāk, ja definīcijas nav, tad es domāju, ka direktīva nav vajadzīga. Tāpēc es arī pilnībā varu piekrist jūsu pieejai. Arī citos jautājumos es varu absolūti piekrist jūsu teiktajam un absolūti atbalstu un varēsim visi kopā jūs atbalstīt. Paldies! Foks kungs lūdzu, turpina prieksēdētājs. Paldies, prieksēdētāji! Arī mana politiskā grupa atbalsta šo likumdošanas priekšlikumu, un es, nepiek, es eh, principā piekrītu Busoja kungam, ka uh, Zāļu viltošana ir organizētās noziedzības sadaļa, un, protams, ka mums no sākuma ir jāvienojās par terminiem. Tikai tad kopējā tirgū mēs varēsim apkarot kaut ko, cīnīties par vai pret kaut ko. Mums ir jābūt definīcijām. Uh, Jautājums par zāļu pārdošanu internetā. Man ir lielas bāžas par to, ka ja šīs komitejas locekļi mēģinās paplašināt direktīvas apjomu, iekļaujot arī internetu, tad mēs varam novēlot likumdošanas aktu pieņemšanu uz neatliktu laiku. Proti, mans priekšlikums būtu sekojošs. Mēs varētu atstāt interneta aspektu nākotnē paredzētajam e-komercijas likumdošanas aktu pakotnē un runāt šeit tikai par zāļu viltošanu. Protams, e, mums varbūt vajadzētu iekļaut šajā direktīvā kādu klauzulu par zāļu pārdošanu internetā un tomēr. Nākamais jautājums par paralēlo tirzniecību. Es par to esmu stipri par, jo tādējādi mēs samazinām izmaksas, proti klients maksā mazāk. Uh, bet mums vajadzētu ieteikt šo paralēlo zāļu pārdošanas ķēžu īstenošanu adekvātā veidā. Es uzskatu, ka mums vajadzētu paralēlos ceļos pārdot arī recepšu zāles. Un tomēr Vai ir adekvāti likumdošanas aktu paplašināt arī uz bezrecepšu medikamentiem? Un vai nebūs tā, ka mēs pieņemam likumu vai normas par ko tādu, kurā problēma nemaz nav, kas darbojās pats lieliski bez viss? Paldies, saka priekšsēžu kungs, ļoti vērtīgi ieteikumi. Kompas kungs. Obrigāts, jo prezidents. Eh, eu queria começar por cumprimentar a colega Regina Bastos pelo, pelo seu trabalho e também pelo seu eh, aniversário. Paldies! Es eh, arī vēlētos apsveikt Bastas kundzi gan par paveikto darbu, gan arī ar dzimšanas dienu. Katrā ziņā šajā priekšlikumā ir atspoguļot ārkārtīgi daudz svarīgi jautājumi, bet atbildes rast nav viegli. Problēma ir daudz, bet risinājumi Mēģināšu pieturēties pie vairākiem komentāriem un aspektiem. Un eh, tā patiesībā ir viena no būtiskākajām vietām, kur mēs šajā likumdošanas aktā varam raudzīties uz šo problemātiku. Tomēr ir arī citi jautājumi, un cita likumdošanas akti, kuros mēs izskatām šo jautājumu. Mēs eh, tikko esam uzstā, uzsākuši tādu procesu, kurā mēs plašāk raudzīsimies uz pārdošanu internetā. Un tomēr patreiz mēs runājam par farmakoloģiskajiem produktiem. Patiesībā šo likumdošanas aktu var uzskatīt par farmakoloģiskās jeb zāļu informācijas sniegšanas noteikumu kopumu. Runājot par internetu, tad adekvāti būtu situācija, kurā, piemēram, ja mēs izstrādātu noteikumus, kuri darbotos kā sava veida interneta pircēju garantija. Kā to nodrošināt? Es nezinu, godātie deputāti. Mums galvenokārt ir jāsniedz patērētājam droša informācija par to, ko viņš var nopirkt internetā un kāpēc. Es eh, vēlētos, protams, runāt par informāciju patērētājiem. Uz to viss balstās. Mums vajadzētu rast noteikumu un normu risinājumu arī drošības stiprināšanai varbūt, ka nevajag pieņemt jaunus noteikumus, varbūt mēs varam iztikt arī ar esošajiem. Runājot par subsidiaritātes principu, ir daudzas valstis, kurās jau ir izstrādāta vesela noteikuma kopa, kuri atrunā aptieku licenšu izsniegšanu. Un, protams, ka patreizējā situācijā starp dažādām dalību valstīm ir būtisks atšķirības. Es uzskatu, ka, kā jau šeit tika pieminēts, ir dalību valstis, kuras pārdod noteikta tipa zāles bez receptes, un ir tādas, kurās tās var nopirkt tikai un vienīgi ar receptes palīdzību. Nākamais par ģenēriskajiem medikamentiem. Tā ir pilnīgi atsevišķa medikamentu joma, uz kuru šī direktīva neatiecas vispār. Protams, ka mēs negribam redzēt situāciju, kurā klients vai pacients maksātu par šo papildus normatīvo aktu īstenošanu dzīvē, jo kādam jau par to būs jāmaksā. Farmakoloģiskās kompānijas no kāda pieprasīs šo maksu. Un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ražotājs šīs maksas vienpersonīgi neseks. Ražotājs prasīs pacientam, gala patērētājam sekt vismaz daļu, ja ne visu, es domāju, ka visu no maksas. Un tomēr. Isso se possa intervir, mas uh, Un šeit tiešām ir svarīgi rīkoties ļoti strikti, un tad mēs varēsim iekļaut to visu. Šeit arī ir mans komentārs, un, manuprāt, referenti jau ļoti labi pastāstīja par pašiem būtiskākajiem punktiem. Paldies! Uh, Tālēs kundze vārds. Thank you, eh, Mr. Chairman, and thank you. Paldies priekšsādātāji, pateicos arī eh, referentam un arī vēlu laimīgu dzimšanas dienu jubilāram. Uh, Eh, es šīs diskusijas eh, atbalstu un es domāju, ka viltoti medikamenti ir nelegāli un ir eh, kaitīgi un var radīt arī patērētāju nāvi. Un tāpēc nevajadzētu pieļaut, ka patērētāji iegādājas šādus viltotus produktus. Tāpēc es domāju, ka mums ir pienākums risināt šo jautājumu. Un uh, referenta ziņojums nāk laikā. Uh, Vailērs kundze runāja par. Par, par homeopātiskiem medikamentiem. Un jāsaka, tie ļoti bieži ir kvalitatīvi produkti, bet reizēm ir iespējams atrast uh, tirgu uh, produktus, kuros 75% ir pavisam kaut kādas citas nevajadzīgas vai kaitīgas vielas. Some... Bet, kā jau mans kolēģis uh, norādīja par dažādām tradīcijām, kas pastāv, mums ir pārtiks piedevu direktīva. Mēs jau tā sakarībā redzējām, ka dažādās valstīs ir atšķirīgas uh, tradīcijas un ir jānodrošina zināms līdzsvars starp to, kāda ir patērētājiem sniegtā izvēle, tāpat arī drošība. Runājot par internetu, es domāju, ka Daudz patērētāji iegādājas medikamentus internetā un būtu interesanti dzirdēt no komisijas, cik daudz viltotu zāļu ir internetā, uh, vai šāda informācija ir pieejama. Te es varētu dot piemēru gadījums, kas notika manā vēlēšana iecirknī. Ir cilvēki, kas uh, ir, uh, kuriem ir izraisījušies atkarība no, mm, and, um, and, and no sauļošanās produkta. Un principā tas bija saistīts ar šī produkta inicēšanu Un tas tik tiešām ir grūti noticēt, bet tā ir cilvēki izveidoja atkarību no šī produkta. Un tas rada ļoti lielu satraukumu, jo var rasties, kā es teicu, tātad no dažādiem produktiem dažādas atkarības. Tas, ko Fokspunks teica par bezrecepšu zālēm, pie tā es gribētu atgriezties, uzdot jautājumu, vai ir ietekmes izvērtējums par šiem bezrecepšu medikamentiem. Tā ka es ļoti labi saprotu, ko teica Foks kungs un uh, Koreida Kampas kungs. Uh, paldies, un uh, uh, varbūt, ka es ceru, ka es pārāk jūs nesabiedēju ar šiem sauļošanās produktiem, kurus var inicēt, bet katrā ziņā man šis stāsts uh, šokēja. Un, starp citu, es tos nelietoju, bet uh, uh, manā vēlēšana iecirknī šāds gadījums bija, un, un tas bija šokējoši. Paldies, jūs pievienojat vēl vienu papildus dimensiju mūsu darbam. Sartorī kundzei vārds. Arī viņa, viņa strādā par biocīdiem, un es uh, ar prieku došu viņai vārdu. Gribu atgādināt, ka rīt no rīta uh, komisijas pārstāvi uzstāsies. Tāpat gribu norādīt, ka jūs ļoti veiksmīgi sadarbojaties ar vidus komiteju un uh, domāju, ka tas noteikti noderēs arī Bastus kundzei. Uh, Mēs katrā ziņā uzturēsim ļoti harmoniskas darba attiecības ar šo ļoti svarīgo komiteju. Un eh, tāpēc mums ir prieks arī, ka jūs piedalāties šajās debatēs par viltotiem uh, medicīniskiem produktiem. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uh, šodien gribēju izteikties, jo es esmu referente. Uh, šajā jautājumā Rūpniecības komitejā. Un tāpēc es gribēju izmantot šo iespēju. Vēlreiz uzsvērt to, ko kolēģi jau ir teikuši. Un, eh, jāsaka, nostājas ir ļoti līdzīgas tām, kādas ir mūsu komitejā. Tomēr es uzskatu, ka būtu svarīgi uzsvērt divas lietas. Pirmām kārtām. Mēs šeit runājam par medicīniskiem produktiem, par farmaceitiskiem produktiem, un tāpēc jāsaprot, ka tie ir produkti, kas pilnīgi atšķiras no visiem citiem produktiem. Šie produkti tiek izmantoti ar nolūku palīdzēt cilvēkiem, kuri jau ir grūtā, sarežģītā stāvoklī. Tāpēc mani mazāk šai sakarībā satrauc izmaksas, bet vairāk uh, satrauc tās neīstās garantijas, ko šie medikamenti piedāvā lietotājiem. Kad cilvēks lieto farmaceitisku produktu, viņam vajadzētu būt pilnīgi drošam par šī produkta īstamu. Viss pārējie apsvērumi ir otršķirīgi. Protams, ir grūti nodrošināt šo pirmo aspektu, bet tas ir jāpanāk. Pirmkārt, nodrošinot absolūtu uh, absolūti skaidru produkta izsakojamību attiecībā uz produktu un visām produktu sastāvdaļām. Tāpat ir skaidrai jābūt visai pārdošanai, izplatīšanas eh, ķēdēji, tātad pa konkrētiem posmiem. Un tieši uz to mums vajadzētu vērst savu uzmanību. Un šo mērķi vajadzētu panākt pēc iespējas ātrāk. Tā lai mēs varētu būt droši, ka to visu var eh, pārbaudīt samērā īsā laika eh, sprīdī. Vēl viens ļoti svarīgs faktors ir aktīvie, aktīvās sastāvdaļas. Mēs visi zinām, ka aktīvās farmaceitiskās vielas ir vissvarīgākās medicīniskajos produktos, jo pārējais viss ir, tā teikt, iepakojums. Eh, vai no nu ārējais iepakojums, vai pārējās zāļu vielas. Komisijas priekšlikumā joprojām tiek saglabātas divas uh, hipotēzes. Numur viens uh, - tāda, ka ražošanas uzņēmumi tiek iekļauti valsts izstrādātā sarakstā, tātad, ka šie uzņēmumi spēja garantēt kvalitāti, un otrs būtu to ražotāju saraksts, kas nav šo garantēto ražotāju sarakstā. Ki... Mēs uzskatām, ka trīs gadu laika termiņš pirms kādas konkrētas darbības ir pārāk ilgs. Ir vēl viena lieta, par ko es runāju arī Rūpniecības komitejā. Mums ir grūti veikt pārbaudas eh, ražošanas eh, vietās. Mēs zinām, ka ir citas eh, rietumu valstis, kur šīs pārbaudas uz vietas ražotnēs ir ļoti labi nostādītas. Tā tad ir priekšnosacījums konkrētās valstīs, ka jebkurai ražotnē ir jābūt pakļautai pārbaudai jebkurā laika brīdī, un tas nozīmē, ka jebkuru produktu, jebkuru medikamentu iespējams pārbaudīt. Mēs zinām, ka Eiropā ir dažādas ražotnes, kuras nav iespējams pārbaudīt, un tas, manuprāt, ir problemātiski. Mēs zinām, ka ka ir um, identificētas 500 uh, uzticams uh, ražotnes. 20 nu... Es domāju, ka pat ja būtu 25 tūkstoši šādu ražotņu, tad jebkurā gadījumā mums būtu jābūt spējīgiem, jānodrošina kapacitāte, tātad uz vietas šīs ražotnes pārbaudīt jebkurā brīdī. Uh, ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu, kā es teicu, veikt šīs pārbaudas, tīpaši tajās vietās, kur tiek ražotas aktīvās uh, farmakoloģiskās, uh, farmaceitiskās vielas. Uh, Buzoikungs, jūs gribējāt izteikt otru piezīmi. Jā, paldies. Gribēju izteikt piezīmi Foksa kungam. Es uh, iedzēru motīljumu šorīt, jo es jutos nelabi, un uh, tā ir bezrecepšu zāle. Un uh, jāsaka, ka ja es uh, šodien būtu saņēmis viltotu medikamentu īstā medikamenta vietā, tad es nebūtu varējis šodien uzstāties. Tātad daudzi bezrecepšu medikamenti, ja tie um, ir viltoti, tad, protams, tie var radīt ļoti liels problēmas pilsoņiem. Yes, okay. I wonder if, um... Es, kā jūs priekšsēdz, gribētu izteikt dažus vērojumus šajā sakarībā. Domāju, ka pirmām kārtām runājot par pārdošanu internetā ir vērts atcerēties, un es arī Buzoja kungam gribētu to teikt. Buzoja kungs grēzņemts dziļās diskusijās, bet uh, tas ir tāds smalks veids, lai atgādinātu, ka priekšlikums par vispārējiem pakalpojumiem par to padomi panāks vienošanos uh, pagājušā pirmdienā, un tas stāsies spēkā pēc iespējas ātrāk. Un uh, es esmu ļoti pateicīgs tiem, kas līdzdarbojās šajā jautājumā, bet uh, Šai priekšlikumā ir iekļauta viena lieta, pie kā strādāja šī komiteja, un tas ir regulētāju iespēja pieprasīt elektronisko komunikāciju veicējiem nodrošināt un sniegt vispārējais intereses paziņojums visiem pievienotajiem patērētājiem. Uh, es izmantoju šo iespēju pārunāt arī viltotus medikamentus un par iespēju izsūtīt pilsoņiem, iedzīvotājiem tātad paziņojumus par iespējamiem kaitējumiem viņu veselībai un dzīvībai izmantojot viltotus medikamentus. Es to vienkārši izmantoju kā labu piemēru, uh, raksturojot, cik svarīgs bija šis uh, vispārīgās nozīmes informācijas pakalpojums. Varbūt Bastas kundze varētu arī šo aspektu ņemt vērā, mēģināt to kaut kādā veidā iesaistīt. Uh, Un, manuprāt, tas uh, saistās arī ar otru jautājumu, un tas ir par uh, drošību iepakošanā. Ja patērētājiem tiek sniegt informācija, un ja patērētājs zina, uz ko raudzīties, lai mm, redzētu, pārbaudītu, ka iepakojums ir neskarts un ka tas ir drošs, pat arī iegādāties internetā, tad tas būtu ārkārtīgi svarīgs solis drošībā. Jo mēs zinām, ka tas ir viens no smagākiem jautājumiem. Ir bijuši ļoti smagi gadījumi, kad cilvēki iegādājas uh, recepšu medikamentus, uh, piemēram, lai ārstētu depresiju, un uh, pēc tam izrādās, ka cilvēks kļūst arvien slimāks, jo viņš nesaņem to medikamentu, ko, kas viņam ir izrakstīts. Domāju, ka tas uh, noved pie tāda plašāka punkta visā šajās debatēs par visu kopīgo tvērumu. Man šķiet, ka šajā darbā Pirmajam solim vajadzētu būt vērstam uz eh, recepšu medikamentiem pirmām kārtām, jo eh, šajā gadījumā apdraudējums ir daudz smagāks, un otrām kārtām arī tāpēc, ka peļņas eh, maržas tiem, kas vilto šos medikamentus un ražo viltotus medikamentus bez aktīvās farmaceitiskās vielas, tātad viņi var iegūt ļoti lielu peļņas maržu jo tiek uh, ražojumi, ražoti viltojumi ļoti efektīvām, iedarbīgām zālēm, kurām ir ļoti dārgas uh, sastāvdaļas, un tātad tieši tā ir tā vieta, sektors, kur gūt, gūt lielāko peļņu. Un tieši tāpēc es domāju, ka, kā es teicu, būtu uzmanība jāvērš pirmām kārtām uz šiem recepšu medikamentiem. Tāpat arī runājot par uh, ģeneriskās informācijas pieejamību Tātad runājot par medikamentu izplatīšanu un paralēlo izplatīšanu. Jo ir paralēlie izplatītāji, kuriem ir ļoti labas izplatīšanas iespējas un kuri nodrošina atbilstību visai regulācijai. Un tā es piekrītu Fokskungam, ka mēs nedrīkstētu iejaukties eh, šajā procesā, bet, kā es teicu, viņi tik tiešām tērē ļoti daudz līdzekļus, lai pārfasētu eh, produktus un nodrošinātu atbilstīgu marķējumu. Mēs esam šajā komitejā daudz strādājuši pie tās augtiem atbilstības novērtēšanas jautājumiem un pie inspekcijas jautājumiem. Un uh, mēs strādājam arī pie preču iepakošanas un marķēšanas un savstarpējās atzīšanas un uh, atbilstības novērtējumu. Un tas viss, manuprāt, ir attiecināms arī uz farmakoloģijas uh, jomu. Domāju, ka Bastas kundzei ir liela pieredze jau un iepriekšējais darbs, ko izmantot. Runājot par mūsu atzinumu. Droši vien, ka Bastas kundzei nāksies raudzīties tieši uz tiem punktiem, kur mēs varam dot kaut kādu papildus pievienoto vērtību viduskomitejas atzinumam. Tā lai, kā es teicu, mēs tik tiešām varētu dot kaut kādu papildus uh, vērtību. Tie ir komentāri no manas puses. Tagad es gribētu uh, dot uh, vārdu Turberga kungam. Uh, viņš varbūt varētu sniegt uh, pārskatu par uh, to, ko viņš dzirdējis, un pēc tam es došu Bastas kundzei izteikt kopsvilkumu un noslēgšu diskusiju. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, ka jūs man dodiet iespēju izteikties par vairākiem komentāriem, kurus dzirdējām šajās diskusijās. Vispirms vēlētos uzsvērt sekojošo. Ir ļoti patīkami dzirdēt, ka deputāti atbalsta komisijas priekšlikumu un ka ir tik daudz izpratnes par to, cik svarīgs ir šis jautājums par viltotām zālēm. Pie tam izskanēja arī optimisms par to, ka ir e, jāpieņem nekavējošies likumdošanas pasākumi, kas apkarot viltotās zāles. Mēs jau esam darbojušies starp institūciju līmenī, ir bijušas starp institūciju sarunas un esam vienojušies, ka ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk pieņemt likumdošanas aktus, lai apkarot, apkarot šo problēmu. Atbildēšu uz vairākiem izteiktajiem komentāriem. Uh, Viens no būtiskākajiem bažu avotiem izskatās ir tas, ka direktīvas eh, aptvērums eh, visiem nav pieņemams. Komisija iespējams ir pārāk šauri definējusi direktīvu. Jā, taisnība, mēs priekšlikumā nevēlējāmies iekļaut zāļu pārdošanu internetā. Tas ir tāpēc, ka lielā daļā dalību valstu zāļu mazumtirdzniecību nosaka nacionālā likumdošana, līdz ar to arī zāļu pārdošana internetā. Otrām kārtām lielākajā daļā gadījumu tā sauktie medikamenti, jeb likuma valodā runājot nelegālās zāles, kuras tiek piedāvātas internetā, šīs eh, zāles patiesībā ir tādi kā punkti, kuri ir kā kritērija nelegālam zāļu pārdošanas tīklam. Un komisija pavisam nesen vairākās dalību valstīs uzsāka pilotu projektu, lai mēģinātu lūgt internetu pārdevējiem, kuri tīklā iepludina nelegālās zāles, pārtraukt savu darbību. Un mums vajadzētu varbūt strikti nodalīt likumdošanas problēmas un likumdošanas īstenošanas dzīvē problēmas. Un eh, neesmu pārliecināts, ka šajā priekšlikumā vajadzētu iekļaut visus tos aspektus, bet, protams, mums ir jāņem vērā un jārespektē arī dalību valstu kompetence konkrētajā jomā. Kā jau teicu, tās ir dalību valsts, kas izveido likumdošanu. Nākamais par direktīvas aptvērumu un tās definīcijām. Patiesībā definīcijas kritizēja arī padome. <clears throat> Šobrīd mēs esam nonākuši pavisam tuvu galīgajai vienošanai par definīcijām, taču definīcija, ko nozīmē viltotas zāles. Mēs nevēlamies šeit runāt par intelektuālā īpašuma tiesībām. Tādējādi mēs esam izveidojuši darba grupu, un tāda darba grupa par viltotām zālēm pastāv arī Startautiskajā veselības organizācijā, kaut arī par viltotām zālēm, un to definīciju nav vienojusies arī Pasaules veselības organizācija. Runājot par pacientu drošības aspektiem. Ņemot vērā to, ka viltotas zāles ir tik ļoti daudz, un tās vajadzētu iekļaut pacienta drošības un ietekmes novērtējumu momentos pēc veselas virknes sarunu un pārdomu esam nonākuši pie secinājuma, ka riski patiesībā nav tik lieli, lai iekļautu tikai un vienīgi recepšu zāles un papildus izmaksas, lai iekļautu šos medikamentus, ir nelielas. Nākamais eh, blaknes šo produktu iekļaušanai ir ļoti ierobežots, Un, protams, nepastāv tāds statistikas termins kā nulles risks, un tomēr ir arī tādi viltotie medikamenti, kurus pilnīgi likumīgi var nopirkt lielveikalos. Tāpēc mēs vēlējamies šajā direktīvā runāt tikai un vienīgi par recepšu medikamentiem. Nākamais bieži vien runā par tehnoloģiskajiem risinājumiem, proti, kā nodrošināt pārdošanas likumdošanu. Vēl bez tam runiet arī par personu datu aizsardzību. Mēs likumdošanas priekšlikumā netaisamies izveidot super mega datu bāzi, kurā tiktu apkopots visas medicīnisko produktu transakcijas un pārdošanas. Tas vienkārši nav iespējams, un tas nav saistīts arī ar pacientu datu aizsardzību. Mēs par to šajā direktīvas priekšlikumā vispār nerunājam. Tiešām šādas datu bāzes izveide varētu izraisīt karstas sarunas par to, kā notiek personas datu aizsardzība. Veselības aizsardzības iestāžu sadarbība. Pirms apmēram gada mēs uzsākām dalību valstu medikamentozo aģentūru vadītāju sadarbības tīkla, darbību, mēs mēģinām sadarboties arī ar policiju. Visiem ir skaidrs, ka šāda sadarbība ir ļoti nepieciešama, un mēs vēlētos savā sadarbībā ar dalību valstīm iekļaut arī informācijas apmaiņas momentu. Tas attiecās arī uz Eiropadomu, kura patreizējā situācijā uh, mēģina vienoties par krimināla likuma izmaiņām tieši zāļu viltošanas aspektā. Tātad tas viss mēģina apkarot zāļu viltošanu un to parādīšanos likumīgajā tirgū. Runājot par AFV ir vesela virkne rūpnīcu ražotņu trešajās valstīs, kuras ražo šīs farmakoloģiski aktīvās vielas, un mēs vēlamies šo ražotņu uzraudzību daudzkārt pastiprināt bet eh, arī dalību valstīm ir jāienes savs ieguldījums šajā darbā, un mēs vēlamies eh, sadarboties ar tām trešajām valstīm, kuras eksportē aktīvās farmakoloģiskās vielas uz Eiropu, vismaz ar lielākajām eksportētājām, proti Indiju un Ķīnu. Mēs vēlamies uzsākt sarunas nekavējoties. Mēs vēlamies samazināt pārejas periodu un vismaz šādā aspektā mēs esam gatavi uzsākt sadarbību tūlīt. Piekrītas ar Toriju kundzei, ka pārējais periods ir jāsamazina līdz iespējamam minimumam, lai tajās valstīs, kuras piegādā medikamentu ražotnēm Eiropā izaivielas vai aktīvās farmakoloģiskās vielas, lai šajās valstīs būtu adekvātas uzraudzības un drošības iestādes. Ar to esmu pabeidzis savu sakāmo. Vēl tikai vēlētos piebilst, ka arī mūsu atbildība kā farmakoloģisko produktu eksportētājiem ir samērā liela. Un vēlētos uzsvērt šajā komitejā, ka Eiropas likumdošanā ir atrunāts, ka Eiropas Savienībā ražoto farmakoloģisko produktu kvalitāte nedrīkst būt zemāka, ja šie produkti tiek pārdot trešajās valstīs salīdzinot ar ES. Paldies! Paldies par to, ka runājāt par tik ļoti plašiem jautājumiem, ļoti skaidri. Tagad varbūt došu vārdu Bastos kundzei, mūsu referentei, kopsavilkumam, un uh, varbūt viņa mums varētu arī pateikt, kā šis jautājums virzīsies tālāk, kāds būs laika grafiks. Tad vārds Bastos kundzei. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer também. Paldies! Vispirms vēlos pateikties visiem, kas ir runājuši par šo jautājumu. Paldies jums visiem tiešām. Man bija ļoti interesanti uzklausīt jūsu komentārus. Jo jautājums tik tiešām prasa risināšanu. Paldies arī komisijai par to, ka tā ir paskaidrojusi savu nostāju. Par būtiskākajiem jautājumiem, par kuriem jau tika runāts, mēlos teikt, ka manam darbam bija ārkārtīgi svarīgi uzzināt, ka ir jau atrisināti atsevišķi aspekti. Un ka ir aspekti, par kuriem mēs varam vienoties. Nu, piemēram, jautājums par definīciju. Šāda definīcija ir absolūti vajadzīga. Nākamais jautājums bija saistīts ar aktīvo vielu. Un tad uzklausot to, ko teica komisija, joprojām ir nepieciešams panākt to, lai starp dalību valstīm eksistētu sāstarpēja atzīšana attiecību uz aktīvo vielu. Tā tika runāts arī par darbības jomu. Un tieši šajā jautājumā es varēju skaidri saskatīt, ka pilnīgi visi ir pārņemti ar līdzīgām bažām, ka tik tiešām eksistē tirzniecība internetā, un šī tirzniecība bieži notiek izmantojot tieši viltots medikamentus. Un tagad eksistē direktīva, kas daļai regulē šo jomu. Šeit vēlos pateikties Hābera kungam. Viņš, piemēram, ir atbildīgs par telekomunikāciju, dokumentu pakotnes virzīšanu. Manuprāt, sadarbība varētu šeit būt ļoti veiksmīga, jo tādā veidā mēs varēsim uzlabot savstarpējo saikni un sadarbību un atbilstoši interneta lietotājs aizsargāt arī tajos gadījumos, kad viņi vēlas nopirkt medikamentus, jo varēsim sniegt viņiem informāciju par to, ka produkts ir potenciāli viltots. Par komisijas teikto man nav nekādu iebildumu pret šo priekšlikumu, ko ieteica komisija attiecībā uz šo dokumentu par uh, uh bezrecepšu medikamentiem. Šeit tie ir atsevišķi. Manuprāt, ir palikuši daži jautājumi, kas ir jārisina atsevišķi. Jo, kad mēs runājam par bez, bezrecepšu medikamentiem, arī ir jābūt atbilstošiem drošības mehānismiem. Nu, piemēram, lai varētu izsekot medikamentu ražošanu un izplatību. Tās savukārt varēs nodrošināt garantijas. Bet tad jāatcerās, ka jebkāda veida izsekojamība nozīmē arī naudu, izmaksas. Un var gadīties tā, ka šīs izmaksas ir pārmērīgi lielas, pat lielākas nekā labums no medikamentu lietošanas. Jā, šie medikamenti tagad ir laista pārdošanā, un gala patērētājs sāk lietot šos medikamentus, tad mums tiešām ir jāpārliecinās, ka šie medikamenti, protams, nav viltoti. Tas ir tas būtiskākais. Viena no lietām, kas ir jārisina, ir darbības joma. Ir jānodrošina, lai darbības joma būtu maksimāla un iekļautu pilnīgi visas vajadzīgas puses un aspektus. Tiešām jāatcerās, ka ir pietiekami daudz medikamentu, kas vienā valstī tiek tirgoti kā bezrecepšu medikamentu, un savukārt citās valstīs šiem pašiem medikamentiem ir vajadzīga recepte. Tātad runājot vēlreiz par izmaksām, ir nepieciešams pārliecināties, ka izmaksas ir samērīgas, ka izmaksas netiek vienkārši pārliktas uz pircēju. Un Satori kundze ļoti labi teica, ka viens no būtiskākajiem aspektiem ir nodrošināt šo drošības aspektu ievērošanu tā, lai pacienti neciestu no kvalitātes trūkuma. Un skaidrs, ka mums visiem šeit ir principiāla interese tieši attiecībā uz drošību. Skaidrs, ka farmaceitu darbs prasa papildu izmaksas. Farmācijas industrija arī atbilstoši strādā, un jā, ir ar vien vairāk viltojumu, tad, protams, ir lielākas izmaksas, un atbilstoši mēs varam pieprasīt no farmācijas nozares, lai viņi nodrošina lielāku drošību. Bet, kā jau teicu, tiešām paldies par jūsu komentāriem, paldies par jūsu novērojumiem. Un tagad runāšu par laika grafiku, kas šobrīd mums visiem ir pieejams. Bet es plānoju vēlreiz pārbaudīt šo, šo laika grafiku. Satikšos arī ar Matijas kundzi, kas ir uh, vadošās komitejas referenti, viņi ir Envi komitejas referente, un ir paredzēts aprīlī galu galā pabeigt darbu. Un tad maijā Strasbūrā notiks balsošana plenārsēdē. Paldies! Okay, well, thank you very much indeed. Paldies Bastas kundzei par ļoti skaidru uh, stāstījumu šajā lietā, un Eh, vēlreiz sveicien dzimšanas dienā. Mums ir prieks, ka jūs bijāt klāt un katrā ziņā vēlam jums ļoti patīkamu šīs dienas turpmāko daļu. Tagad, dāmas un kungi, mēs pāriem pie nākošā darba kārtības jautājuma, un tas uh, ir ļoti svarīgs mūsu komitejai, un uh, ceru, ka būs arī ļoti informatīvs. Kā jau jūs dzirdējāt, uh, šorīt Un šo pēcpusdienu mēs esam daudz runājuši par kopienas eh, tiesību aktu ieviešanu, it īpaši patērētā aizsardzības jomā. 2004. gadā šī komiteja bija atbildīga par to, lai tiktu apstiprināta pirmā regula par uh, sadarbību starp nacionālajām iestādēm, kas ir atbildīgas eh, par patērētāju tiesību ievērošanas likumdošanu. Un Gebhards kundze uh, mūsu referente noteikti ļoti interesēta redzēt, kā tas viss ir uh, ticis ieviests un darbojies. 2. jūlijā komisija publicēja uh, ziņojumu par uh, šīs direktīvas darbību. Es atvainojos par šīs regulas darbību. Tātad par to darbu, kā es teicu, bija toreiz Gebhardas kundze atbildīga. Un tur ir aplūkot arī tie aspekti, par kuriem komisija ir atbildīga attiecībā uz akī ieviešanu. Es domāju, ka jūsu dokumentos ir arī daži materiāli iekļaut, un es jau uh, kuņos kundzei pagājušajā nedēļā, kad tika svinēta Sanko ģenerāla rektorāta jubileja, norādīja, ka viņa ir ieviesusi jaunu terminu Eiropas Savienības uh, žargonā, tā saukto sweep Un tas nozīmē, ka uh, Sanko ģenerāla direktorāts noteikti pilnīgi atzīstam ir veicis uh, nopietnas darbības uh, šīs ieviešanas nodrošināšanā. Molnārkungs, kas ir atbildīgs par šīm ieviešanas darbībām, man ir prieks, ka viņš ir piekritis ierasties, viņš sniegs prezentāciju, pēc tam arī atbildēs uz jautājumiem. Uh, par šiem a, diviem komisijas ziņojumiem, tāpēc man ir liels prieks redzēt jūs mūsu komitejā. Šķiet, ka jūsu slaidi jau ir redzami uz ekrāna, arī papīra kopijas mums ir izdalītas, jo ekrāna, diemžēl, zālē nav pietiekami liela, lai mēs varētu šo slaidu salasīt, un lūdzu, tagad došu jums vārdu, pastāstiet mums par a, konstatējumiem, un pēc tam a, deputāti varēs uzdot jautājumus, izteikt komentārus, un uh, Gebhards kundzes vārdus droši vien varētu jau ierakstīt šī runātāja saraksta pirmajā a, pozīcijā, un noteikti būs daudz citi. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par uh, uzaicinājumu un par iespēju uh, pastāstīt par šiem diviem dokumentiem, par šo ieviešanas uh, tiesību aktu pakotni. Kā jau es teicu, ieviešana ir tik tiešām patērētāja politikas pašā pamatā. Izskatās, ka ir kāda tehniska problēma ar slaidiem, bet eh, cerams, ka tas eh, tiks noregulēts. Tātad, kā jau es teicu, Ieviešanas nodrošināšana ir ļoti svarīga, jo, kā jau Sanko ģenerālā direktorāts ir norādījis, ir svarīgi cilvēkiem dot nevis tikai tiesības, bet šīs tiesības ir eh, jādod iespēja izmantot un jānodrošina to ievērošanu. Kad mēs runājam par Eiropas vērtībām, Mēs dažkārt domājam, ka pietiek jau dažādi noteikumi, bet eh, šie noteikumi varbūt netiek pietiekami labi ievēroti. Un tieši tāpēc eh, šī ieviešanas nodrošināšana ir ļoti būtiska. Un eh, tāpēc arī nesenā pagātnē un turpmākā nākotnē mēs arī vairāk uzsvaru liksim tieši uz uh, ieviešanas nodrošināšanu, uz labāku ieviešanas nodrošināšanu. Un tieši tāpēc mēs arī izstrādājam šo pakotni. Jo sākotnēji uh, tika runāts tikai par ziņojumu par šīs eh, regulas eh, ieviešanu, bet mēs sapratām, ka ieviešanas nodrošināšana principā ir plašāka joma, plašāks jautājums, un mēs gribējām aplūkot arī jautājums, kas nav tieši saistīti ar pašu regulu, bet kas noteikti būtu ļoti noderīgi Eiropas pilsoņiem. Un tā tad. Daži vārdi par tādu vispārīgu informāciju. Kāpēc mēs nācām klajā šo paziņojumu? Tāpēc, ka, kā jau es teicu, ieviešana ir viens no pamatpīlāriem Eiropas Savienības eh, patērētāja politikas stratēģijai no 2007. līdz 2013. gadam otrām kārtām. Eh, galvenais uzdevums, ko mēs gribējam risināt, ir saistīts tieši ar šo ieviešanas nodrošināšanu. Un trešām kārtām mums bija arī tiesiskas saistības pienākums ziņot parlamentam un padomēji, un tieši tāpēc mēs arī izstrādājām šo pakotni. Daži vārdi par CPC tīklu. Pastāstīšu par būtiskākajām šīm tīkla darbībām. Tātad tīkls kā tāds tika izveidots. Mēs tagad esam Pie trešā slaida saka runātājs. Jā. Tā, tad šis tīkls darbojas kopš 2006. gada decembra, kad tika izstrādāta šī CPCN regula, kad tā stājās spēkā. Tas ir uh, nacionālo ieviešanas iestāžu tīkls, kurām ir dotas pilnvaras uzraudzīt dažādu likumu ieviešanu Eiropas līmenī. Kā jau tas tik labi paskaidrots, tā ir kopīga kompetence un uh, komisijas uh, uzdevums ir nodrošināt tādu kā struktūru ietvaru šī darba veikšanai. CPC tīkls Ko tas uh, var darīt? Ko tātad šīs uh, uzraudzības valsts iestādes var darīt mūsu labā? Pirmkārt, tās var veikt informācijas apmaiņu, var ierosināt izmeklēšanas, tātad, ja viņiem ir sajūta, ka kaut ko vajadzētu izmeklēt kādā citā valstī, tad uh, viņi var šādas iniciatīvas izteikt. Tāpat viņi var lūgt uh, ieviešanas nodrošināšanas pasākumus. Ja patērētāju kopīgās intereses ir uh, apdraudētas, tad viņi var lūgt kolēģiem citā valstī uh, rīkoties, lai pārtrauktu šo apdraudējumu. Un trešām kārtām, tad, kad ir kaut kas identificēts, konstatēts, un varbūt netiek saskatīti tieši linkni ar citu valsti, uh, Bet, ja ir eh, paredzams, ka šāda rīcība varētu tikt atkārtot kopēts citā valstī, tad viņi var dot eh, informāciju, var brīdināt citas valstis, tātad citu valstu iestādes, lai tās varētu izvairīties no šāda veida rīcības izplatības. Šīs CPC regulas uh, ietvars ir ierobežots. Tātad galvenā doma ir aizsargāt uh, kolektīvās patērētāja intereses pārobežu situācijās, tādos gadījumos, kad uh, kolektīvās patērētāja intereses uh, ir apdraudētas vai pastāv apdraudējuma risks. Is, uh, said, Tātad šis tīkls darbojas kopš 2006. gada. 2007. gadā kas bija pirmais pilnīgais, pilnais mūsu darbības gads. Mēs uh, izskatījām 327 uh, pieprasījumus, 2008. gadā jau 392 pieprasījumus, no kuriem 100 bija brīdinājumi. Un šobrīd mēs varam runāt uh, par uh, šī gada sākotnējo daļu mēs esam izskatījuši apmēram tikpat daudz pieprasījumu kā iepriekšējos gados. Tātad mēs paredzam, ka 300 tiks izskatīti gadu laikā. Ko vēl mēs darām? Tātad es stāstīju par konkrētu lietu izskatīšanu. Tas ir ikdienas darbs šīm iestādēm, bet mēs gribētu nākt klajā ar vēl kaut ko, kas varbūt būtu tāds labāks saskatāmāks, un otrs puses arī vairāk uh, arī vērtīgāks, ko varbūt ar citiem līdzekļiem nevar nodrošināt. Kā jau tika norādīts, kā priekšsēdētājs norādīja, mēs jau esam organizējuši trīs koordinācijas eh, pasākumus. Mēs tos saucam sweeps. Tas nozīmē, ka Uh, iestādes pārbrauda internetu, uh, interneta tirgu, dažādas mājaslapas, tātad vai tas viss ir atbilstoši uh, pastāvošiem tiesiskajiem ietvaram. Ja nepieciešams, tad tiek veikta kāda korektīva rīcība. Tāpat mēs arī īstenojam kopīgus projektus, kad tiesību aktu īstenošanas uzraudzītāji valstīs sanāk kopā, viņi var identificēt kādu konkrētu mērķi, viņi saņem kopienas līdzfinansējumu, Un trešais darbības aspekts ir tāds. Šī tīkla darbība sniedz ļoti vērtīgus datus mums, politikas izstrādātājiem. Šos datus daļēji var izmantot uh, priekšpatērētāja tirgus uh, rādītāja izvērtēšanas, kas ir arī daļēji šīs komitejas darbs, un mēs to izmantojam arī kā rādītāju, lai mēs varētu identificēt problēmas iekšējā tirgus funkcionēšanā. Tā tad tik tālu par tīklu un eh, par mūsu darbu. Eh, mūs, mums Eiropā ir 300 eh, šīs ieviešanas uzraudzīšanas iestādes, tātad tīkls, kā jūs saprotat, tiešām ir milzīgs un tam ir ļoti liels uh, potenciāls. Šī patērētāja tiesību ievērošanas pakotne, kas tika pieņemta 2009. gada jūlijā, sastāv no divām iniciatīvām. Pirmais tātad bija uh, paziņojums un otrs uh, bienēl ziņojums. Ziņojums nosaka juridiskas saistības izvērtēt šī tīkla darbību, uh, tātad veikt to katrs divus gadus, bet pirmais uh, paziņojums uh, bija tāda kā iniciatīva, jo mēs bijām uh, konstatējuši ļoti daudz lietas, kas uh, neietilp šajā uh, Um, divgadējā uh, ziņojumā, un tāpēc mēs to attiecīgi iekļāvām, tātad nevis ziņojumā, bet paziņojumā. Uh, šajā saziņas procesā mēs sniedzam zināmas definīcijas, precizējam, identificējam galvenos mērķus un nosakam prioritārās rīcības jomas. Tāpat Tātad, principā, tiek identificētas piecas šīs prioritārās jomas, par tām es sīkāk parunāšu vēlāk, bet kas ir vēl ļoti svarīgi, tā kā šī ir jauna regula, un tā ir spēkā bijusi tikai divus gadus, mēs negribējām nākt klajā ar kādām jaunām tiesiskām iniciatīvām, juridiskām iniciatīvām. Tāpēc mēs vairāk runājam par tādiem operatīviem konstatējumiem un rezultātiem, kā šo faktisko ieviešanas nodrošināšanu varētu uzlabot. Tātad piecas prioritārās rīcības jomas, kas šeit tik identificētas, te nav uzskaitītas pēc to svarīgumu. Pirmais ir stiprināt sadarbības tīklus. Mums ir divi šādi tīkli. Viens tiek izmantots attiecībā uz produktu drošību, tas ir apeks tīkls, un otrs ir, lai aizsargātu patērētāju eh, komerciālās intereses, un tas ir patērētāja aizsardzības eh, sadarbības tīkls. Tāpat mēs esam stiprinājuši tirgus uzraudzības eh, caurskatāmības aspektu. Un tur iespējams informācija sabiedrībai ir spēcīgākais instruments. Tam ir divi labumi. No vienas puses tas var sniegt brīdinājumu iespējamiem potenciāliem uh, turpmākiem upuriem, un tas var pievērst uzmanību cilvēku, cilvēku uzmanību zināmām lietām. Un no otras puses var atturēt uh, kādu operatoru, kas varbūt gribētu izmantot kādu darbību, kas uh, neatbilst uh, noteikumiem Un e, šāda publikācija, šāda komunikācija dod brīdinājumu signālu, ka uh, ieviešanas uh, uzraugi tā tad uh, ir modri. Trešais identificētais uh, prioritārais punkts. Tas ir vairāk saistīts ar tādu kooperatīvo pusi un ar pašiem tīkliem, un tas ir strādāt, uh, lai izstrādātu kopēju izpratni par patērētāju noteikumiem. Tātad pastāv dažādi noteikumi, bet eh, tāpat tie arī dažkārt tiek atšķirīgi uh, interpretēti, piemēram, dažādās dalību valstīs, un tāpēc ir nepieciešams, lai šīs uh, uzraudzības iestādes dažādās valstīs vienot savus pūliņus un lai konkretizētu šīs definīcijas. Mēs izmantojam tās augtos svīps šai sakarībā, mēs izmantojam arī vadlīnijas un gribam izmantot arī kopīgus pasākumus. Uh, Ceturtais prioritārais punkts ir uh, stiprināt tirgus uzraudzību, lai labāk varētu pievērst uzmanību šīs īstenošanas uzraudzībai. Tāpēc mēs esam izveidojuši patērētāju uh, tīklu, tā saukto scoreboard, tātad izvērtējuma kritērijus. Un uh, attiecīgi vācam un apkopojam statistikas datus. Un piektā prioritārā darbība ir saistīta ar Eiropu. Eiropa palielinās, tā kļūst lielāka, bet mēs nevaram atrisināt visas problēmas. Mēs saskaramies ar dažādiem draudiem un riskiem, kas nāk no ārpuses, no citām valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis. Un tāpēc ir nepieciešama arī starptautiska līmeņa sadarbība. Un pie tās noteikti jāstrādā arī nākotnē. Produktu drošības jomā šāda sadarbība jau, jau pastāv ar Ķīnu un zināmā mērā arī ar Amerikas Savienotajām valstīm. CPC eh, jomā mēs veicam sarunas par līgumu eh, sadarbībai šajā jomā ar ASV. Tā tad tik tālu par eh, šo ieviešanas eh, komunikē. Runājot par otru dokumentu, par šo ziņojumu, kas tiek izstrādāts reiz divos gados. Šis ziņojums ļoti skaidri atbilst mūsu tiesiskajiem pienākumiem, tātad 21. Eh, pants uzliek mums prasību izstrādāt šādu ziņojumu. Šajā ziņojumā tiek apkopoti arī dalību valstu un komisijas viedokļi par uh, patērētāju aizsardzības uh, tiesību aktu ieviešanu. Un tā kā mums ir jāizstrādā ziņojums par diviem gadiem, tad pirmais ziņojums uh, bija par 2007. un 2008. gadu. Šajā divu gadu ziņojumā mēs nonācām pie šādiem secinājumiem, uh, ka patērētāju aizsardzības sadarbības tīkls jau uh, sniedz taustām ieguvumu patērētājiem. Es jau minēju konkrētus vairākus simtus gadījumu pieprasījumu, kas tika izskatīti pirmajos gados. Uh, Tāpat laikā mēs atzīstam, ka mēs neesam vēl panākuši šī tīkla pilna potenciāla, un tur vēl ir daudz darāmā. Mēs cenšamies tātad identificēt nepieciešamās darbības. Mēs esam konstatējuši arī divus būtiskus trūkumus. Pirmais ir uh, operatīva rakstura trūkumi, un otrais uh, horizontāla līmeņa jautājumi. Šajā dokumentā mēs e, reāli aplūkojam, ko un kā varētu darīt, kā e, šo ieviešanu padarīt e, labāku, gludāku un nodrošināt, lai patērētājiem būtu lielāks ieguvums. Un visbeidzot, tātad kādi būs turpmākie soļi, kā mēs gribam nākotnē strādāt. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka nepieciešams turpināt diskusijas ar uh, iestādēm par uh, operatīvu raksturu jautājumiem. Tātad pirmkārt, piemēram, varbūt, vai šo ieviešanu var padarīt ātrāku, efektīvāku, vai mums ir pietiekami daudz instrumentu mūsu rīcībā. Un šajā jomā mēs kā komisija nevaram darboties bez dalību valstīm. Uh, jo ir nepieciešama ļoti cieša sadarbība. Otrām kārtām, mums pilnīgi noteikti ir jānodrošina, lai tīkls būtu darboties spējīgs un lai tas darbotos efektīvi. Te mēs nonākam pie resursu jautājumu, gan finanšu resursiem, cilvēku resursiem un tāpat arī politiskās uh, gribas Šī ir joma, kurā, mūsuprāt, ir iespējami ļoti lieli uzlabojumi visur Eiropā. Uzskatām, ka tīkla darbību būtu iespējams uh, intensificēt bez kādiem papildus uh, juridiskiem pasākumiem. Tā tad tā ir uh, šī pakotne, šie divi dokumenti, un es ļoti labprāt atbildēšu uz jautājumiem un komentēšu kādas jūsu atzinums. Paldies! Anyway, thank you very much indeed. I thought it... Paldies, turpina priekšsēžu kungs. Tā bija ārkārtīgi skaidra prezentācija. Jūs visu priekšā ir slīdīšu izdrukas. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi, ko jūs vēlētos uzdot komisijai, vai arī ir kādi citi komentāri, ko jūs vēlētos izteikt? Šalda Mūsas kundze vēlas izteikties, Gebhārdas kundze. Vai ir vēl kāds, kas vēlētos pieteikties runātāju sarakstā? Kreutzmann kungs? Jā. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka saraksts tiks papildināts laika gaitā. Gebhards kundze, jums pirmajai vārds par regulas īstenošanu par patērētāju akī. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Eiropas komisijai par šo ļoti skaidru prezentāciju. Paldies, ka jūs ieskicējat pro problēmas ļoti precīzi un mani kolēģi, kas tolaik nebija ievēlēti deputāti, vai arī vismaz nestrādāja mūsu komitē, pastāstīšu, par ko tad bija stāsts. Stāsts bija par to, ka ir nepieciešams nodrošināt administratīvu sadarbību starp dalību valstu iestādēm, lai nodrošinātu direktīvas ieviešanu, noskaidrot, kādas ir problēmas un kādi ir risinājumi. Tā, lai patērētāji varētu gūt maksimālu labumu no direktīvas. Šajā direktīvā esam paredzējuši sistēmu, kas īstenībā ir diezgan smagnēja, birokrātiska, un tolaik man pašai šī sistēma nepatika. Bet, diemžēl, tas bija vienīgais risinājums, lai nodrošinātu sadarbību ar un starp dalību valstīm. Tas bija saistīts ar to, ka uh, dalību valstu iestādes, kas ir atbildīgas par tiesību ieviešanu, ir veidotas balstoties ļoti dažādām struktūram, un bieži vien arī šo iestāžu kompetence ir diezgan atšķirīga. Un es atceros, mums bija diskusijas starp uh, Lielbritāniju un Vāciju, un tieši šajās divās valstīs arī bija vislielākas grūtības, jo Vācijā tiesību ieviešanu, it īpaši to dara uh, patērētāja tiesība aizsardzības centrālā iestāde, bet savukārt uh, Lielbritānijā to var darīt tikai un vienīgi valsts iestāde, nevis tikai kaut kāda atsevišķa struktūra, jo Vācijā tā ir oficiāli nevalstiskā organizācija, kas nodarbojas ar patērētāju tiesību aizsardzību. Šīs bija praktiskās lietas, par kurām bija jārunā, jā, risina, Tāpēc bija nepieciešams ieviest tik sarežģītu sistēmu, tā lai būtu iespēja nodrošināt sadarbību starp iestādēm. Tāpēc es negaidīju nemaz, ka Eiropas komisija jau pēc diviem gadiem gribēs precizēt šo regulējumu, jo man šķiet, ka ir nepieciešams pirms radīt šo uzticību starp dalību valstīm. Uh, lai dalībvalsts varētu redzēt, ka sadarbība ir iespējama. Un no jūsu priekšlisuma varēs secināt, ka tieši operatīvajās darbībās ir daudz dažādu iespēju, kā var situāciju uzlabot. Tāpēc ir ārkārtīgi labi, ka mums ir šāds ziņojums, jo tad mēs kā parlaments varam ieskatīties situācijā, uh, un atbilstoši redzēt, kur ir šīs problēmas un kur ir izcinājumi. Tad man ir jautājums, ko es labprāt jums uzdotu. Jūs teicat, ka pastāv operatīvas problēmas vai arī iespējas uzlabot situāciju, nu tad lūdzu pasakiet, kuras šobrīd ir problēmas, kas ir vissmagākas, visnopietnākas šajā situācijā un kādi jūsuprāt pastāv risinājumi. Protams, jūs pieminējat finansēšanu, es atceros, jūs runājat arī par personālu. Uh, kas dalību valstīs dažreiz trūkst, un ir tīpaši krīzes situācijā. Es domāju, ka šādas problēmas kļūst arvien asākas, un tikai tādā veidā, ja, ja netrūks šo resursu, mēs varēsim satuvināt kompetences un nodrošināt sadarbību. Nu tad jautājums ir, kur šajā kontekstā mēs varam paredzēt visveiksmīgākas izmaiņas un grozījumus un uzlabojumus. Otrais jautājums ir, Jūs esat mums piedāvājuši datus par 7, 8 un daļai arī par 2009. gadu, un šie skaitļi bija diezgan interesanti, bet te pašā laikā jūs nepastāstījāt, kādi ir sasniegumi panākti. Un es labprāt tiešām uzzinātu, kādi tad ir labumi, kādi ir sasniegumi, kādi ir rezultāti jo 2007. gadā tika runāts pār uh, kādiem 300 lūgumiem, pieteikumiem, būtu interesanti uzzināt, starp kurām valstīm notika šie pieteikumi, nu, piemēram, no 327 pieteikumiem, cik daudzos gadījumos bija pozitīvs rezultāts. Un, ja nebija pozitīva rezultāta, nu, tad jautājums ir, kāpēc netika rast risinājums? Manuprāt, tieši šādi jautājumi ir jārisina. Man būtu ļoti interesanti uzzināt. Es būtu ārkārtīgi pateicīga, ja jūs mums sniegtu papildu informāciju par visiem šiem aspektiem. Treškārt, tas ir arī mans pēdējais jautājums, ir saistīts ar jūsu sniegto informāciju. Jūs runājat par sweeps, par rapex, par scoreboard, par visiem šiem instrumentiem. Tad jautājums ir, no jūsu pieredzes, no jūsu pētījumiem, ko, kas jūsuprāt vēl ir vajadzīgs? Un kāda ir nepieciešama, kāda ir nepieciešama politiski lēmumi šajā kontekstā? Jo mums ir nepieciešams virzīt mūsu diskusiju pareizā virzienā, lai skaidri noteiktu, kādas ir vajadzības Eiropas Savienības līmenī, lai nodrošinātu maksimāli efektīvu ieviešanas mehānismu. Jo tad šo stādarbību mēs varēsim virzīt ar maksimālu atdevi, tā lai mūsu patērētāji būtu maksimāli aizsargāti. Šie bija pirmie trīs jautājumi. Paldies! Uh, Paldies, turpina priekšsēdes. Es došu vārdu citiem, un tad komisija varēs atbildēt uz jūsu jautājumu. Šaldemons kundze, Kreutzmar kungs un Švāba kungs. Ja vēl kāds vēlas pieteikties runātais sarakstā, lēpni aicināts. Šaldemons skundze lūdzu. Paldies, prieksēzētāja kungs. Es vēlētos pateikties arī par ļoti veiksmīgo pārskatu, kur mēs dzirdējām no komisijas. Bet patiesībā tas tikai rada jaunas jautājumas un nevis atbild uz esošajiem, un uzdošu pāris no tiem. Es vēlētos uzzināt pavisam konkrēti, kādas ir šīs lietas, kuras jūs esat izskatījuši. Jūs pieminējāt 700. Kuras ir tās lietas, kuras ir atrasināts, kuros ir pieņemts lēmums un kurā jūs sadarbojoties starp dalību valstīm? Būtu ārkārtīgi interesanti dzirdēt to visu. Es nāku no Dānijas, un Dānijā situācija ir tāda, ka mēs esam izskatījuši un caurskatījuši sistēmu un vairākās. L- l- lietās ir izrādījies, ka patērētāja aizsardzības lieta izskatīšana tiesā ir ārkārtīgi ilga. Piemēram, ja kāda lidsabiedrība pārdod internetā savus biļetes un kaut kas ir noiet greizi, tad katrā ziņā Dānijā nekas nevar tikt panākts, jo Dānijā šī lieta vispār nav eh, izskatāma, jo lidsabiedrība tajā nav reģistrēta. Uh, Tātad mans jautājums, cik ilgu laiku prasa lieta izskatīšana jūsu e, institūcijā un cik ilgi tas laika prasa e, dažādās tiesu instancēs? Nākamais. Es pilnīgi simtprocentīgi piekrītu, ka ja mēs vēlamies, lai patērēta aizsardzība eksistē, tad mums ir nepieciešama labāka sadarbība ar dalību valstu patērētāju uzraudzību. Pie tam mums ir nepieciešama nauda un politisks atbalsts. Bet Pirms nedēļas mēs dzirdējām no komisijas atskaita par jauno tirgus uzraudzības likumdošanas realizēšanu dzīvē, un tur izrādījās, ka tikai divas dalību valsts ir pieņēmusi lēmumu atvēlēt papildus resursus tirgus, tirgus uzraudzībai. Tātad tikai divas dalību valsts ir uh, savā likumdošanā iekļāvušas tās normas, kuras mēs pieņemam Eiropas Savienības līmenī, tātad tikai divas dalību valsts. Es uzskatu, ka tirgus uzraudzība ir viens no galvenajiem nosacījumiem, lai likumdošana darbotos adekvāti, bet es vēlētos dzirdēt atbildes uz maniem jautājumiem. Paldies! Ja, ich kann da nahtlos anschließen. Alle unsere Richtlinien. Kreuzmann, kommst es vēlos teikt, ka tik tiešām, jā, ir direktīva, bet nav uzraudzības, tad ticiet, man nekas nenotiks. Līdz ar to, jau rakstot kādu normatīvo aktu, ir nepieciešams nodrošināt uzraudzības un kontrolas sistēmu. Tas, par ko komisija runāja, ir iekšēja uzraudzība, manuprāt, tā ļoti laba lieta, un tur var nodrošināt papildu sadarbību, jo viena valsts var iemācīties no citas valsts un atbilstoši izmantot uzkrāto pieredzi, lai neizdarītu tās pašas kļūdas. Jātājums par kontroli. Manuprāt, kontroli brīžiem trūkst izteikti. Nu, piemēram, ja mēs runājam par genu, kur ir piekļuve, no citām valstīm, no Eiropas Savienības valstīm, un ja tur nav kontroles, ja viss vienkārši dodas tālāk, vienkārši tādēļ, kontrolas nav, ja tur ir pārāk daudz tās krāvas, un tad, nu, nav laika nodrošināt atbilstošu kontroli. Un tad dažreiz ir tā, ka varbūt ir kontrole, šī kontrole arī atklāja dažus trūkumus, bet, nu, šie trūkumi netiek novērsti, tad jautājums ir, kā mēs varam nodrošināt šo piekļuvas kontroli, ja ir kādas grūtības, ja ir kāda trūkuma kontrols mehānismā, Tad kā var nodrošināt, lai importieri neizmantotu kādus trūkumus kontrols sistēmu? Nu, piemēram, ja kādai valstī ir lielas ostas un tāda no nu, ārpus Eiropas Savienība tiek ieviest, ievest kādas preces, tad varbūt ir nepieciešams striktāk uzraudzīt šo valstu ostu uzraudzības darbību. Tie jautājums ir, kā ir komisija, ko viņi domā, varbūt varētu tā soldarāk rīkoties. Jo skaidrs, ka jā, ir nepieciešams kontrolēt, labāk, striktāk kontrolēt ostas, tad tas, protams, arī papildu izmaksā. Te pašā laikā tas mums visiem nāk par labu. Ja mēs palielinātu efektivitāti, mācoties viens no otra, tad nu, tas ir viens no veidiem, kā ietaupīt izmaksas. Paldies! Uh, Švāba kungs. Paldies! Vēlos arī pieslēgties kolēģu teiktajām un paldies arī komisijai par ļoti precīzi informāciju. Jūs paskaidrojat, kā darbojas patērētāja tiesību aizsardzības sadarbības tīkls. Šobrīd diezgan grūti izvērtēt, cik veiksmīga vai neveiksmīga vai sekmīga ir bijusi šī sadarbība pēdējo divu gadu laikā, bet kas man šķiet pozitīvi ir tas, ka komisijai ir sanācis izveidot tādus pasākumus kā RAPEX un darboties globālajā kontekstā, kā arī lokāli. Un šādā veidā Eiropas Savienības iekšējā tirgus integrācija um, attīstās un nonāk arī uh, sadarbībā ar citām valstīm. Nu, piemēram, Kunievas kundzes centieni sadarbībā ar ASV un Ķīnu mūsuprāt ir ļoti pozitīvi. Mēs ar kolēģiem noteikti turpināsim uzdot jautājumus. Nu, piemēram, uh, kā darbojas, darbojas šī patērētāju tiesību eh, salīdzinoša tabula un cik lielā mērā visi noteikumi ir izpildīti. Un tika runāts par komisijas piecām prioritārām jomām. Un nu, tad jautājums komisijai ir, kādi ir jūsu ieteikumi, kas varētu mums palīdzēt attīstīt šo Consumer Scoreboard, patērētāju tiesību uh, aizsardzības salīdzinošo tabulu, tātad kādi būtu jūsu ieteikumi? Paldies! Um, thank you very much, Andres. Paldies, tūpin prieksēdes. Varbūt tagad es pats nākšu klajā ar pāris komisā, komentāriem un tad lūkšu komisijai uz tiem atbildēt. Un, protams, ka mums ir iespēja pagarināt runāt gribētāju sarakstu. Es nepateicu sākumā Hedas kundze, kurai bija jārunā arī par patērētāju tiesību aizsardzību, ir saslimusi šodien, līdz ar to astotais punkts, hmm, nezinu, ko darīsim. Bet tā kā komisija ir šeit, tad mēs turpināsim runāt par šiem jautājumiem. Mani interesē cits aspekts. Izskatot jūsu ziņojumu, šeit ir samērā neskaidra atbilde no daudzām dalību valstīm, jo ir dalību valsts, kuras nav atbildējušas, un nebija arī saistības starp valsts izmēriem vai geogrāfiskajiem apmēriem un atbildi. Līdz ar to jūsu tātad e, izskatītās lietas no dažādām dalību valstīm, piemēram, no Dānijas 2008. gadā bija 14 iesniegtās prasības, kamēr Itālija bija iesniegusi tikai divas, Francija 16. Tātad nav atbilstības starp piedzīvotāju skaitu vai valsts lielumu un iesniegtajām prasībām. Varbūt, ka jūs esat noskaidrojuši vai uzdūrušies kādām problēmām. Un varbūt, ka dalību valsts pašas ir pētījusi to, kāpēc ir šāds fragmentējums. Otrs aspekts, kā jau jūs teicāt, eh, runājot no patērētāja viedokļa, mums ir jārunā par vairāk kopprasību nekā individuālu prasību patērētāja aizsardzību jomā, jo individuālās prasības parasti nonāk lūguma raksta komitejā, un e, izskatās, ka individuālas prasības ir ļoti īpaši un atsevišķs punkts, un varbūt, ka mēs varam mēģināt sadarboties ar dalību valstīm, jo dažādās dalību valstīs ir dažādas tiesvedības, kas nodarbojas ar šīm lietām vēl varētu pieminēt sekojošo. Komisija runā par kopprasības iesniegšanu, un mūsu komiteja īpaši interesēs par šiem jautājumiem. Šīs regulas, aptvēruma iekļauš, šīs regulas aptvērumā iekļaut kopprasību bija viens no iespējām. Līdz ar to es vēlētos dzirdēt jūsu komentārus par to, vai jūs uzskatiet, ka mums vajadzētu runāt par koprasības iesniegšanu no patērētāja puses kā vienu no iespējām. Paldies, atdod komisijas jautājums. Man, komisijas pārstāvs man tik uzdot veselu virkni jautājumu. Vairāk jautājumu zināmā mērā pārklājās, bet bija arī tādi, kas pilnībā izkrita no kopējā modeļa. Uh, Un eh, varbūt, ka es atbildēšu uz daļu no tiem, un tad eh, redzēsim, ko mēs darīsim otrajā jautājuma raundā. Man personīgi vissvarīgākais liekas jautājums, ko tad mēs vēlamies nodrošināt mūsu iedzīvotājiem, kāpēc mums ir nepieciešams patērētāju aizsardzības sadarbības tīkls, kāpēc mēs mēģinam izveidot šo patērētāju akī un kāpēc mēs to mēģinam īstenot dzīvē. Jautājums vispār nav par to, vai patērētājiem vajadzētu būt tiesībām, vai tām vajadzētu būt stiprinātām. Visi esam viensprāts, ka jā. Taču vienlaicīgi man ir radies iespējas, ka patērētāja tiesība atzīšana un interpretācija dažādās valstīs nevienmēr ir prioritārs jautājums vismaz dažu dalību valstu valdību darba kārtībā. Tās noved pie veselas virknes sekojošu jautājumu par resursu atvēlēšanu, par nepieciešamo laiku, kas ir nepieciešams, lai likumdošanas aktu izstrādātu un ieviestu dzīvē. Jautājums par lietām, kuras tiek iesniegts no dažām dalību valstīm, arī tas saistās ar prioritātēm. Tātad vai konkrētā dalība valstī patērētā intereses tiek uzskatīts par prioritāti vai nē? Manuprāt, tas ir saistīts ar to. Ja dalība valsts patērētāja aizsardzību uzskata par savu prioritāti, tad tā spēr nepieciešamos soļus. Tāpēc, kā jau jūs priekšsēžu kungs pieminējāt, tiešām eksistē fragmentaritāte. Un e, tas ir saistīts ar dalību valstu attieksmi, ja vēlaties. Līdz ar to, ja man būtu ļauts izmainīt vienu vienīgu kritēriju, ja man būtu ļauts izmainīt vienu aspektu Eiropā, tad es vēlētos izmainīt e, dalību valstu valdību prioritāšu sarakstu un pirmajā vietā likt patērētāju aizsardzību. Bet diez vai pat mums visiem kopīgiem spēkiem izdosies to panākt, nemaz nerunājot par maniem vājajiem spēciņiem. Bija uzdot vairāki grūti jautājumi, tik pieminētas kritiskas situācijas un to, kā tās risināt. Kā jau šeit tika pieminēts, visbūtiskākais ir cilvēku un finanšu resursu atvēlēšana patērētāju aizsardzību uzraudzībai. Taču nevienmēr atbilstīgajām iestādēm ir atbilstīgs tehniskais aprīkojums, lai pieslēgtos mūsu sadarbības tīklam. Sistēma ir principā tāda pati, kāda darbojās Schengenes sistēmā. Tātad ir nepieciešams kabelis, ir nepieciešams kompjūters, un e, cilvēks, kurš sēž pie šāda kompjūtera, ir nepieciešams adekvāts e, programmu nodrošinājums. Tātad, ja trūkst kaut viens no šiem elementiem un ir vietas, kur tas trūkst, tad mums nav iespējams sadarboties. Cits kritisks moments un to pieminēja Gerbhards kundze savā jautājumā, ir tāds, ka iespējams, ka e, izvēlētie instrumenti nav pietiekami adekvāti. Un, protams, ka mēs varam tikai minēt, kā e, sadarbosies dažādas opera, operacionālās sistēmas. 2007. gadā mums tas nebija skaidrs, tagad mums tas ir nedaudz skaidrāks. Varbūt, ka mēs operacionālās sistēmas varētu padarīt vairāk lietotājiem draudzības. Varbūt, ka pašā datu bāzē mēs varētu iekļaut eh, idejas par to, kādas datu bāzes uh, izskats būtu labāks, lai mēs vairāk aizsardz, aizsargātu patērētāju tiesības. Jautājums par to, kādas ir mums iesniegtās lietas, Man atbild ir tāda, man nav pieejami individuāli iesniegtie jautājumi, līdz ar to es jums nevaru uz to atbildēt. Runājot par patērētāju aizsardzību kā tādu, protams, es varu jums atbildēt pavisam sīki. Piemēram, šo 700 lietu vidū daudzas attiecās uz manas pieminētajiem trīs svīpiem. Liela daļa tiešām, kā jau Šalda Mūzes kundze pieminēja, bija internetā pārdotās lidmašīnu biļetes, elektroniskais apvīk, aprīkojums un e, dažādas mobīlo tehnoloģiju papildu aprīkojums. Līdz ar to, ja cilvēks e, izmantoja mājas lapu, kas nedarbojās adekvāti, cilvēks mums ir iesniedzis sūdzību, bet tas attiecās uz dažādu tehnisko aprīkojumu. Balstoties uz man pieejamiem statistikas datiem, tad visvairāk pārkāptā direktīva ir negodīgas komerciālās prakses direktīva, kas tiek pārkāpta. Tā tad eh, patērētājiem tieši šīs direktīvas pārkāpumi tiek pārdzīvot vissmagāk. Vai ir kas labs panākts? Atkal griežoties pēc palīdzības pie statistikas, varu tikai pateikt, ka vidējais dienu skaits, ko mēs pavadam izskatot kādu lietu, mums iesniegto sūdzību, ir 140 un 170 dienas. Grūti spriest, vai tas ir daudz vai maz, vai tas ir par daudz, par maz. Spriedumu atstāju jūsu ziņā. Tātad es, protams, varu izskatīt, vai mājaslapa ir adekvāta vai nē, tad es to varu atvērt un vienkārši novērtēt pāris sekundēs, vai tā ir adekvāta vai nē. Bet, protams, ka, ja es vēlos to izskatīt dziļāk, tad tas prasa laiku. Mūsu pieņemto lēmumu vai tiesas pieņemto lēmumu ik viens var pārsūdzēt, un lieta faktiski var vilkties bezgalīgi. Jautājums varbūt būtu jāuzdod no citas puses, vai mums juridiski runājot, ir adekvāti instrumenti, lai cīnītos par patērētāju akī īstenošanu. Jo līdz ko parādās dažādas tiesību procedūras un dažādi laika grafiki, līdz ar to, ja mēs piemērojam visīsāko laika termiņu, tad e, mēs e, gala beigās varam nonākt pie nevienam nepieņemam jautājumu. Jautājums tiešām ir par to, vai mums ir pieejami adekvāti tiesiskie instrumenti. Kā mēs mēģinam lietu risināt? Mēs mēģinam identificēt vājos ķēdes posmus, mēs organizējam darba grupu sanāksmes, mums eh, Pavisam nesen bija sanāksme, kurā mēs runājām par piemērojamajām sankcijām, un uh, pusdienu mēs e, runājām par to, vai ir nepieciešams publiskot tā saucamās sliktās mājaslapas. Un, e, piemēram, ja lēmumu pieņem tiesa un lēmums netiek pārsūdzēts, vai mums vajadzētu publiskot tiesas lēmumu. Tātad mēs e, runājam par to, ko darīt un kā darīt. Whether or not enforcement Vai šī īstenošana labi darbojas vai nedarbojas? Te atkal es varētu jums sniegt uh, statistiku no 700 gadījumiem, ko es jums minēju. Mazākā 10% gadījumu uh, mēs redzam ir atvērti neatrisināti ilgāk kā vienu gadu. Tomēr mums ir 60 uh, lietas no šīm 700, uh, kuru risināšana ir ilgāka par gadu. Varbūt, ka joprojām šis jautājums ir tiesā, bet varbūt, ka dažas no šīm lietām ir aizmirstas vai atstātas novārtā, tā tad ir grūti par to spriest. 2. decembrī mums būs eh, darba seminārs par šo jautājumu, kā pātrināt procesu, kādi ir šķēršļi, ko tu varētu darīt. Es varu tikai piekrist tam, kas tika teikts, ka tirgus uzraudzība ir eh, viens no izšķiroši svarīgiem faktoriem. Es domāju, ka Eiropā šie uzrauga veids labu darbu. Mūsu izskatīto lietu skaits un veiktās izpētes apjoms ir ļoti daudzsološs, ne tikai patērēt aizsardzības sadarbību tīkla jomā, bet arī citās. Šai ziņā mēs gribētu aicināt visus, visās dalību valstīs veikt pēc iespējas labāku šo īstenošanu, piedalīties pēc iespējas vairākās eh, aktivitātēs un, kas ir vēl svarīgāk, dalīties šajā labajā pieredzē ar citiem. Tas ir visefektīvākais instruments, kā mēs to šobrīd varam redzēt. Tātad labās prakses eh, eh, kopīga izmantošana eh, kas ļauj novērst nekvalitatīvu preču importēšanu Eiropas Savienības ostās. Ja, teiksim, treideri atrod vāju punktu, vāju ostu kaut kur Eiropas Savienībā, tad viņi caur šo ostu, caur šo punktu tā tad iepludinās šīs nekvalitatīvās preces Eiropā. Uh, Tātad šādā jomā, šādā ziņā labākās prakses izplatīšana un uh, zināšana apmaiņa, informācijas apmaiņa un uzraudzības informācijas uh, kopīgi izmantošana ir uh, absolūti nepieciešams priekšnosacījums. Mēs tāpat domājam arī par, principā mēs jau sniedzam finansiālu atbalstu lai izveidotu tā sauktās mobilās laboratorijas, portatīvās laboratorijas kas var, varētu būt vēl viens ļoti svarīgs solis. Bet atkal šeit šī īstenošana eh, ir dalība valstu ziņā. Jā, tās uzskata, ka tas ir svarīgi, un ne visas dalība valsts tā uzskata, jo eh, lietas tiek vairumā gadījumā izskatītas eh, kā civil lietas, un ne tik daudz kā kriminālas lietas, un ostās parasti ir ostu pārvaldības struktūras, un, kā es teicu, šādi pārkāpumi nevienmēr tiek uzskatīti tik smagi kā, par tik smagiem kā citi. Kāpēc e, šie skaitļi, šī statistika ļoti atšķiras dažādās valstīs, un kāpēc nav korelācijas? Piemēram, e, ņemot vērā valsts lielumu, kā Harborkungs jautāja, es piekrītu Eh, tas viss ir atkarīgs no tā, kā konkrētajā valstī konkrētais uzraugs eh, veic savu darbu, cik nopietni to uztver. Es teiktu, ka tas ir tāds personīgs attieksmes jautājums. Eh, šīs struktūras, šīs aģentūras vadītājs, tātad vai viņš to uzskata par prioritāti savai darbībai vai nē, jo visi var teikt, es gribu aizsargāt tikai mūsu pilsoņus un ir daudzi citi visur, kur citur, es negribu sadarboties ar citiem Eiropā. Uh, Šādā gadījumā mēs sakam, labi, mēs saprotam, ir tīpaši ņemot vērā pašreizējos finanšu krīzes apstākļus, mēs nevaram prasīt, lai kāds paredzētu vairāk finansējumu. Uh, bet, uh, kā jau es teicu, jūs redzat, ja personīgā attieksme ir atšķirīga, tad arī mēs varam redzēt atšķirīgus uh, rādītājus. Par kolektīvās, par kolektīvo tiesvedību, par šo kolektīvo prasību iesniegšanu. Tur mēs varētu dot zināms pilnvars varbūt šīm patērētā aizsardzības sadarbības tīklam. Mums jau ir gadījumi, kad ir pierādījumi, ko, gadījumi, kad ir pierādījumi, kur varētu veikt šo kolektīvo prasību iesniegšanu. Tomēr paliek daudz jautājumu. Kā ar tiem līdzekļiem, kas tiek pieprasīti no uzņēmuma, vai šie līdzekļi būtu jāatmaksā atpakaļ, teiksim, uh, upuriem cietušajiem, vai valstī, vai valsts budžetam, vai, vai kurām valsts budžeta sadaļām. Tātad te ir daudz uh, dažādu jautājumu, un varbūt to varētu, un, un jūs redzat, ļoti vienkārši jautājums kļūt, uh, kļūst ļoti sarežģīts. Pēdējais jautājums par šo, pie šiem izvērtēšanas kritērijiem jautājums ir paredzēts šodienai, bet es domāju, ka mēs šajā komitejā tiksimies eh, vēlreiz vēlāk, un tāpēc es atstāšu šo jautājumu tieši tiem kolēģiem, kur nodarbojas ar šiem eh, jautājumiem konkrētāk. Paldies! Paldies par eh, šo ļoti visaptvarošo atbildi. Un Evelīna Gepharda, cīmēzot, gribētu izteikties. Vai vēl kāds cits kolēģis grib kaut ko teikt? Evelīnai katrā ziņā, kā mūsu galvenajai referentei, noteikti ir tiesības eh, vēl teikt dažus vārdus. Varbūt jūs gribat izteikt kādus secinājumus tālākai rīcībai ar šo ziņojumu. Ähm, dankeschön, Herr Vorsitzender. Ich will jetzt nicht noch einmal. Paldies! Es nevēlos to tagad pagarināt mūsu diskusiju, bet es dzirdēju, ka komisija diezgan precīzi atbildēja uz jautājumiem nevēlos neko pārmest komisijai, bet es tagad aizdomājos par vienu lietu. Vēlos arī jums piedāvāt diskusijām. Mēs dzirdam, ka dalību valstīs ieviešana notiek ļoti atšķirīgi, un kā arī finansējums nāk no atšķirīgiem avotiem, arī attieksme ir diezgan atšķirīga, ne visos gadījumos pārāk nopietna, un arī patērētāja tiesība aizsardzība ne visos gadījumos tiek uztvērta pietiekami nopietni. Nu, tas ir tas, ko es varu secināt no jūsu teiktā. Mans priekšlikums priekšsēdētāji būtu šāds. Varbūt mēs varētu uzdot mutisku jautājumu padomei par šīs direktīvas ieviešanu un cik tālu dalību valstis ir pavirzījušas ieviešanas procesā. Šādā veidā mēs kā parlaments varam izdarīt zināmu spiedienu uz dalību valstīm, un tad, protams, padomes dalību valstis būs spiestas padomāt par, par to direktīvu, ko viņi paši arī ir radījuši, vai viņi to pietiekami kvalitatīvi ievieš. Un tas bija mans secinājums. Paldies! Paldies! Manuprāt, jūsu doma ir ļoti pareiza. Tik tiešām mēs varētu ielūgt šeit arī Nacionālo parlamentu deputātus, lai uzzinātu, kāda ir viņu attieksme, un uzzināsim arī, vai viņi ir informēti par uh, visām iespējām, un varbūt arī viņiem ir jācīnās ar zināmiem, ar, ar līdzīgām situācijām. Mēs varam to iekļaut strateģiskajā plānošana 2010. gadā, Tagad vēlos pateikt visiem paldies par to, ka jūs atnācāt, piedalījāties. Manuprāt, ļoti veiksmīgi bija, bija šī diskusija. Uh, Heads kundzei, kas ir atbildīga par patērētāju tiesību aizsardzības aspektiem, mēs nodosim arī viņai šo informāciju. Viņa, diemžēl, pat nevarēja būt klāt. Tagad, cienījamie kolēģi, tagad runāsim par pēdējo punktu darba kārtībā pirms koordinatoru sanāksmes. Un tad šodien mēs runāsim par tekstilu materiālu nosaukumu un ar tiem saistīto tekstilu izstrādājumu marķēšanu. Un atkal mums nav referenta, jo Mandes kungs nav klāt, bet domāju, ka viņš tā kā dodas šobrīd uz mūsu pusi. Esam nosūtījuši viņam īziņu, gan ja viņš atnāks. Vēlos vienkārši paskatīties, kas ir no ēnu referentiem klāt. Nu, pagaidiet kādu sekundīti, es pārbaudīšu visus. Šārda Mozes kundze ir klāt. Nu, tad mēs varam tādu precedentu izveidot tādu ne jau neparastu variantu. Ļaut vispirms uzstāties vienu referentiem, bet varbūt Manders kunda, kungam dosim kādu vienu minūti, lai viņš varētu nonākt līdz mums. Yeah. Do we know where he is then?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 Right, the missing rapporteur has arrived. Referents ir klāt. Es, ziniet, es te vadu komiteju tā, lai viss notiktu laikā, tāpēc arī lūdzu nāciet laikā, jūs nokavējat trīs minūtes. Šitais pulkstenis nedarbojas kā vajag. Gal galā jūs arī nezināt, ko rāda šis pulkstenis, kad es ienācās. Dāmas un kungi, ļoti labi. Viss ir klāt, un tagad varam runāt par tekstilu izstrādājumu marķēšanu un tekstilu materiālu nosaukumi. Dieze, mums ir nepieciešama vesela pusstundu, lai runātu par šiem jautājumiem, bet tā kā jūs nebūsiet visi klāt nākamreiz, mēs izskatīsim to šeit. Rūlas kundze šodien ir klāt, viņa ir ēna referenta pilnīgi visiem izskatītajiem ziņojumiem. Fensens kundze, Salvīnī kungs arī. Tad komī, Šaldimoza kundze, Rūlers kundze. Un, manuprāt, arī Halde kundze no komisijas. Viņa runās komisijas vārdā. Nu, tad lūdzu, Tvan, jums ir tā izdevība tagad pastāstīst par to, cik tālu esam tikuši. Thank you, uh, Chairman, for giving me the floor. Um, Paldies, priekšsēž kungs, ka jūs man dodat vārdu. Patiesībā mums bija ārkārtīgi auglīga tikšanās ar ēnu referentiem. Un eh, jāsaka, ka referentu skaits, ēnu referentu skaits atvainojos pieaug. Ļoti jauki dzirdēt un zināt. Jāsaka, ir bijusi vesela virkni jautājumu, kurus mēs izskatījām kopā ar referentiem, ko mēs vēlamies redzēt kā marķējumu uz tekstilu izstrādājumiem. Mēs runājam par to, kādu informāciju sniegt marķējumā, un runājām daudz. Noteikti būtu ļoti labi uzzināt ekspertu viedokli par to, kas būtu adekvāti zināt patērētājam. Šā iemesla dēļ mēs mēģinājām veidot pētījumu, kurš tiks pabeigts nākamā gada janvārī. Tas būs eh, arī jautājums par to, ko darīt eh, ar šiem marķējumiem, vai izveidot visā Eiropā kopīgu marķējumu, vai izveidot komiteju, kas standartizēs šo marķējumu eh, mazgāšanas marķējumiem. Mēs uzzināsim ekspertu viedokli, kā jau teicu, janvārī. Cits jautājums, kur jau diskutējām un diskutēsim, un Eiropas Savienībā nav vienots nostājs par to, tā tad vai būtu adekvāti un vai būtu piemēroti izveidot Eiropas standārtu apģērbu izmēram. Dāmas, protams, zin šo lietu un pārvalda labāk nekā es, bet es esmu dzirdējis gan no kolēģiem, referentiem, gan arī no citiem, ka iespējams būtu ārkārtīgi adekvāti izveidot eh, visā Eiropā vienotu marķējumu, jo šobrīd drēbes pārobežām tiek pārdotas daudz lielākā apmērā kā agrāk. Nākamais par veselības prasību uzrādes uz marķējumu. Vai to darīt ar tekstu vai ar piktogrammu palīdzību? Biocidālie produkti. Par to šodien runāja NV komiteja ko mēs gribam Eiropā un ko patērētāji grib, kas patērētājiem būtu jāzina, kādi ķīmiskie produkti ir izmantoti drēbju ražošanā un kas tajos atrodas. Un eh, kas notiek ķermenī, ja jūs šo drēbi uzvelkat mugurā. Un eh, es uzskatu, ka gan ēnu referenti, gan arī darba grupa uzskata, ka būtu arī vēlams uzzināt ekspertu viedokli šajā jautājumā. Cits samērā spriedzi izraisošs jautājums bija tāds, vai kopējā tirgu ir nepieciešams daudzvalodu marķējums. Es jums parādīju piemēru pagājušā sēdē, kad tiešām tas aizņem metriem, es pārspīlēju. Vai arī ir nepieciešams tikai norādīt vārdu un viss eko marķējums. Šobrīd ir tik ārkārtīgi daudz prasības ekomarķējumam, tātad vai būtu jānorāda izcelsmes valsts. Arī par izcelsmes valsti ir vesela virkuma neskaidrību un risinām jautājumu, un tiešām ceru, ka šā pētījuma rezultāti mums sniegs labāku pamatu diskusijām. Un kā jau iepriekš minēju, nākamā gada janvārī pētījuma rezultāti būs pieejami mums. Tāpēc mēs ceram, ka Mēs ziņojumu varēsim sagatavot balstoties uz ekspertu viedokli, un nākamā gada martā varēsim ziņojumu sniegt izskatīšanai plenārsēdē. Nākamais jautājums. Lāra Komī, mūsu kolēģe, nāca klajā ar pētījumu, ar priekšlikumu doties kādā mm, braucienā, izbraukuma sēdē, tā nebūs varbūt oficiāla izbraukuma sēde, jo, kā mēs zinām, mums budžets jau it kā ir izsmelts, mēs jau pieņēmām programmu, kur mēs brauksim. Bet izskatās, ka ir zināmas nesaskaņas par to, ko mēs vēlamies un ko mēs nevēlamies, bet Tātad kolēģi nāca klajā ar priekšlikumu, ka mēs varētu varbūt doties privātā kārtā vai pusprivātā kārtā un apmeklēt dizainerus. Tā tad ir astoņi kolēģi, kuri vēlas piedalīties šādā izbraukuma braucienā, un mēs dosimies uz Ziemeļu Itāliju studēt tekstilu, izpētīt tekstilu rūpniecību tur. Tātad mēs tikai nodarbosimies ar tekstilu rūpniecības uzsvaru pētījumiem. Un visbeidzot, Runājot par tekstilu materiāliem, runājot par šo tēmu kā tādu, vēlētos pieminēt vienu projektu, kuru šobrīd atbalsta Eiropas Savienība. Šo projektu sauc Bridge. Tātad til, tilts, bet tas ir saīsinājums izveidot uh, īpašu marķējumu tekstilu izstrādājumiem. Bet, kā minēju, tas ir tikai projekts. Šis bridge projekts ļauj izsekot tekstilu izstrādājumu ceļām no izcelsmes valsts līdz pārdošanas brīdim. Projekts balstās uz to, ka visi tekstilu izstrādājumi ir marķēti ar strīpkodu, līdz ar to jūs varat pēc strīpkoda noteikt, kur tekstilu izstrādājums ir ražots un kā tas tiek pārdots un tā tālāk. Tātad patērētājiem uh, būs caur strīpkodu pieejama informācija par to, kas ir noticis ar tekstilīgu strādājumu. Un e, uz katras drēbes, uz katra apģērbas gabala patērētājs varēs uzzināt to, kas, viņam, kas viņu interesē. Un visbeidzot, komisija ir nākus klajā ar priekšlikumu, un esmu pilnīgi pārliecināts, ka pavisam drīz mēs vienosimies par to, uh, Eh, kā mēs ar pret to izturēsimies, tā tad eh, runiet par jaunu šķiedru laišanu tirgū, taču mums kā politiķiem vajadzētu izmantot iespēju uzlabot patērētāju aizsardzību un situāciju iekšējā tirgu, bet arī padarīt kopējo tirgu atvērtāku jaunu tekstilu šķiedru parādīšanai tirgū. Mēs tiešām varam sākt ar tekstilrūpniecības nozāri un padarīt tekstilrūpniecību adekvātu un sakārtot visā Eiropā. Tas ir tas, ko vēlējos jums pateikt. Tāds ir status quo, un esmu tiešām priecīgs uzklausīt abām ausīm. Kolēģis sniegtos komentārus. Paldies! Um, paldies! Jūsu uzstāšanos bija vērts gaidīt. Es domāju, ka nekad neesmu dzirdējis referentu, kurš Eh, tikai pēdējā teikumā pieminētu eh, komisijas priekšlikumu, eh, bet jāsaka visādi citādi, jūsu prezentācija bija ļoti tāda iedoma, izdomas bagāta. Un es domāju, ka jums un ēnu referentiem nu, būs krietni jānos, jāapstrādā un jādomā, kā šo jautājumu tālāk apstrā, virzīt. Tātad, kā šo dokumentu finalizēt, varbūt kā pārējos saistītos jautājumus risināt tālāk kaut kādā atsevišķā projektā. Uh, Varbūt ražotāji varētu jums arī sniegt kādu informāciju, ko viņi vēlētos. Droši vien, ka viņi gribētu, lai šis priekšlikums būtu gatavs pēc iespējas ātrāk, bet jebkurā gadījumā tas, kā es teicu, būs jūsu ziņā. Bet jāsaka, ka jūsu stāstījums bija ļoti tāds izklaidējošs. Ļoti nopietns arī saka referents, jā, un arī interesants, saka priekšsēdētājs. Tagad komīku un dzēvārds. Grazie, grazie mille Presidente, vorrei ringraziare anche. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentam, ar ko mēs ļoti labi esam sadarbojušies. Priekšlikumi, kurus izvirzījis referents, ir ļoti uh, kvalitatīvi. It īpaši tāpēc, ka tekstilrūpniecības sektors ir saistīts ar ļoti daudzām citām jomām uh, - tirzniecību, ekonomiku, veselību, drošību, patērētāju aizsardzību. Domāju, ka mērķis šeit ir censties aizsargāt patērētājs un tāpat laikā censties arī vienkāršot procedūras attiecībā uz jaunu šķiedru ieviešanu. Tā tad Jautājums skar gan patērētājs, gan ražotājs. Bet, lai to panāktu, mums nepieciešams uh, izmantot uh, šīs mazgāšanas apstrādes uh, marķējumu. Itālijā šis marķējums jau ir obligāts, un uz šī marķējuma ir jāsniedz norādes par to, kā attiecīgu apģērbu vajag tīrīt, uzturēt, tiek izmantotas piktogrammas. Katra dalībvalsts var to visu darīt, kā tā vēlas. Tātad tas ir vēl viens liels jautājumu kopums, kas mums ir jārisina. Vajadzētu panākt lielāku vienotību attiecībā uz uh, šiem uh, mazgāšanas un kopšanas norādēm. Itālijā ir veikti pētījumi, un šīs, uh, šīs konkrētās marķēšanas izmaksas netiek atbilstoši sektas, un tāpēc ražotājs attiecīgi sēdz eh, šīm ārķēm izmaksas. Eh, nākošā lieta, kas ir arī ļoti svarīga, ir saistīta ar drošību un eh, dažādu ķīmisko vielu izmantošanu tekstilu izstrādājumos. Jāsaka, šis ir sarežģīts jautājums. Tas uh, ietilpst rīča kompetences spējā. Rīča Eh, ir eh, obligāts tiesiskais regulējums, tas ir jāievēro, un tas nevienmēr tiek ievērots attiecībā uz tiem tekstilistu sarādājumiem, kas no Ķīnas eh, nonāk Eiropā. Tā tad jānodrošina, lai rīč darbotos ne tikai attiecībā uz Eiropā ražotiem produktiem, bet lai tas tiktu attiecināts arī uz produktiem, kas ienāk no citām valstīm. Tātad šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, nepieciešama spēcīga pozīcija un jābloķē jebkāda veida produkti, kas neatbilst rīču prasībām, un tas būtu jādara visās Eiropas Savienības valstīs. Un daudzās valstīs, jāsaka, rīču ievērošanai netiek pievērsta pienācīga uzmanība. Vēl viena lieta, kas ir ļoti svarīga, it īpaši manai valstī, piemēram, ir patērētāju un MVU aizsardzība, tāpat arī dažāda amatnieku aizsardzība, jo ir nepieciešams ļoti skaidri identificēt, marķēt attiecīgo produktu izcelsmu un kvalitāti. Es eh, patiesi uzskatu, kā jau Arī mana kolēģi Muskardīnī kundze norādījusi, ka šis jautājums ir uh, izaicinājumi pilns. Mans priekšlikums būtu atvērt šo jautājumu tekstilu uh, ražotāju priekšā, jo tekstilu rūpniecība tādējādi varētu varbūt atkāpties no tās uh, pozīcijas no tā dokumenta, kas šobrīd ir gadiem ilgi viesprūdis padomē. Tātad svarīgi ir norādīt, no kurienes tieši nāk pats tekstilizstrādājums, un nevis tikai to valstu, kurā tiek piešūta kāda podziņa vai kāds dekorējums. Un eh, tekstilu izstrādājumam būtu jābūt pašam pamatam, nosakot, no kurienes nāk šis konkrētais izstrādājums. Un būtu svarīgi nodrošināt to, lai produkts ir tik tiešām uh, sašūts, salikts kopā, tātad izstrādāts tajā valstī, kā tas attiecīgi arī uz maķēvi norādīts. Ir daudz uh, dažādu, daudz nacionālu uzņēmumu, kas uh, veic uh, kas dažādiem līguma darba izpildītājiem nodod zinām funkciju izpildi un e, tāpēc dažkārt ir e, grūti noteikt šī produktu izcēlesmi, bet katrā ziņā šis pirmais solis ir jāspēr. Pagājušajā nedēļā biju Itālijā. Un es e, runāju ar kādu cilvēku, kas ir vadītājs uzņēmumā, un viņš teica, ka izmēri sieviešu apģērbu jomā mainās. Ja ir ekonomiskās situācijas pasliktināšanās, ekonomiskā krīze, tad arī izmēri mainās, teiksim, 42. izmērs pārto pa 40. izmēru, un tieši tāda pati tendence notiek arī šobrīd. Un, dodoties iepirkties, mēs konstatējam, ka ir notikušas izmaiņas izmēros. Un šī izmēru izmaiņa arī tiek izmantot mārketinga nolūkos. Mēs dažkārt gribam izskatīties tievāks un uh, slaidāks, un uh, ja mēs ietilpstam 40. nevis 42. izmērā, tad uh, mēs jūtamies labāk. Tā tad uh, izmēru marķēšana ir uh, ļoti svarīgs uh, risināms jautājums. Bet, kā es teicu, tas tiek izmantots bieži vien arī kā mārketinga pasākums. Tālāk runājot par šo marķējumu. Šis marķējums, protams, nedrīkst būt pārāk garš, pārāk apjomīgs, tas nedrīkst būt tā kā tāda maza mini enciklopēdija. Mēs nevaram pieņemt, ka visi Eiropas patērētāji pārzina angļu valodu vai franču valodu, tādējādi būtu grūti izvēlēties, teiksim, vienu vai divas valodas, kas būs izmantojams uz visu marķējumu. Mans uh, ierosinājums būtu saglabāt šo daudzvalodību marķējumā un padarīt šo marķējumu viegli noņemamu. Tātad, ja tas traucēja valkāšanai, lai to var noņemt. Jānodrošina, lai marķējumā būtu visa informācija gan par šī tekstila izstrādājuma sastāvu, par iespējamām alerģijām, uh, Agrāk, jāsaka, no apģērbiem uh, marķējumu bija grūti noņemt, bet tagad uh, šī tendence ir mainīsies un uh, marķējums tik tiešām ir vieglāk noņemams. Patērētāja aizsardzības komiteja ir izstrādājusi savus priekšlikumus, jāsaka, tie ir ļoti atzīstami. Es domāju, ka šis uh, darbs eh, ir tāds, kā zināms, stimuls iet tālāk, kā komisija ir ierosinājusi savā priekšlikumā. Tekstila izstrādājumi ir viens no svarīgākajiem mūsu ekonomikas sektoriem, un tā ir eh, joma, kas ir ļoti tuvu patērētāju sirdīm, un tieši tāpēc es eh, būšu pieejama jautājumiem, kādi jums varētu būt, un paldies, ka uzklausījāt mani. Thank you very much. Um, Mrs. Schaldemose. Tak for det, herr for. Paldies, Šadomovs skundze. Paldies, priekšsēž kungs. Es vēlētos pateikties arī jums, Tāna kungs, jo jūs vienmēr debats uzsākat ar ārkārtīgi dzīvīgu stāstījumu. Jebkurā gadījumā ir ļoti daudz lietu, kuras es vēlētos komentēt, bet sākšu ar to, ka es uzskatu, ka komisijas priekšlikumā būtība ir tāda, ka mums eh, pēc būtības problēmas ir ar to, ka vajadzētu ļaut daudz vieglāk jaunajām šķiedrām nonākt tirgu, un mēs to atbalstam. Es esmu pilnīgi viensprāts ar to, ka mums vajadzētu paplašināt priekšlikuma aptvērumu, un tādējādi iekļaut šajā aptvērumā arī tādas marķējums, kurā ir atrunāts mazgāšanas aspekti vai arī cits marķējums, tātad vai mums to vajadzētu iekļaut aptvērumā vai nē. Par to mums vēl ir jāvienojas, kāds būtu labākais risinājums. Piemēram, Lielos vilcienos es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi brīdī, kad patērētājs nopērk apģērba gabalu, ka viņam saprotamā valodā, viņam saprotamā valodā ir jāpaskaidro, ko viņš tur rokās. Man nav nekas pretim tam, ka ir jābūt garam sarakstam, proti, ka viss būtu rakstīts pilnīgi visās valodās. Problēma ir tāda, ka ja ir garš saraksts, ja ir gara šī lentīte, tad tūlītās aizejot mājās, patērētājs šo lentīti nogriež, līdz ar to pazūd arī informācija par to, kā būtu jāmazgā drēba vai apģērba gabals. Tātad mums būtu jādomā par to, kā optimizēt to, bet esam pilnīgi pārliecināti, ka mums ir jādomā par patērētāju. Un patērētājs vēlas saņemt informāciju viņam saprotamā valodā. Tirgu visu laiku parādās jauns šķiedrs un šo šķiedru nosaukumi. Uh, Un e, iespējams, ka mēs varētu harmonizēt valodu terminus līdz ar to, lai viena šķiedra būtu saukta vienā vārdā visās e, Eiropas valodās. Bet, piemēram, vilna, zīts, iespējams, ka būs grūti rast vienu vārdu visās 23 valodās. Nākamais, protams, ka mums ir jābūt obligāti marķētam, kā mazgāt drēbes, protams. Par to neviens nerunā, bet uzskatu, ka mums vajadzētu izvirzīt daudz spēcīgākas prasības tam, ka ražotājs skaidri norāda to, kā mazgāt. Bieži vien ir ražotāji, kuri izvairas norādīt, kā ar drēbi ir jārīkojas tīrīšanas gadījumā, un, lai izvairītos vienkārši no mazgāšanas, tā tad eh, Ražotājs vienkārši norāda, ka drēbe ir jātīra ķīmiskajā tīrītavā. Punkts. Un patiesībā es pat esmu piedzīvojusi, ka mēs nedrīkstam pieprasīt, es pat esmu piedzīvojusi, ka drēbe, kurā ir rakstīts, ka tā ir jātīra ķīmiskajā tīrītavā, pilnīgi mierīgi pārdzīvo veļas mašīnu. Tātad es uzskatu, ka mēs nedrīkstam pieprasīt tikai, zem, tikai viszemāko kopsaucēju. Mums ir jācīnās par to, ka arī ražotājiem ir jābūt skaidram, ja ģē, drēbe var izturēt mazgāšanas mašīnu, mašīnu. Nākamais par alerģijām un ķīmiskām vielām ir pilnīgi skaidri jānorāda tas uz apģērba gabala, kas tur ir. Un visbeidzot, neliels komentārs par apģērba izmēriem. Personīgi man liekas, ka ir ārkārtīgi interesanti, ja mēs varētu izveidot visai Eiropai kopīgu taču uzskatu, ka tas varētu būt ārkārtīgi delikāts jautājums. Piemēram, Dānijā mēs izmantojam tā saucamos Eiropas standārtus. Piemēram, man ir 36. Bet, piemēram, šī jaka, kas ir pirkta Itālijā, Itālijā es pēkšņi esmu 42. izmērs tātad. Protams, ja es esmu 36. izmērā, es uzskatu par briesmīgi tie, bet 42. mmm Bet es nezinu, vai Eiropas iedzīvotājiem patiks, ja mēs, piemēram, visus izmērus tagad pārtaisītu par 42. Es uzskatu, ka harmonizācijā būtu ārkārtīgi svarīgi, piemēram, ja tas ir 42. izmērs, tad ir jābūt skaidriem kritērijiem, ko tas nozīmē 42. izmērs. Ja mēs vēlamies, lai iedzīvotāji pirktu, un ja viņi varētu pirkt arī internetā, tad ir jābūt pārliecībai, ka internetā nopērkamais apģērba gabals ir tādā izmērā, kā tas ir pārdots. Tātad, ja es pērku internetā itāļu drēbu ar 38 izmēru, tad tā man vienkārši nederēs. Jebkurā gadījumā ir ārkārtīgi interesanti, mēs varam Eiropā par to runāt, mēs varam e, sīkāk izprast šos izmēru jautājumus, un esmu pilnīgi, ap, esmu pilnīgi pārliecināta, ka tad viss būs apmierināti, pērkot drēbes. Paldies! Uh. Before I bring in Mrs. Ruler, I just... Pirms es lūkšu izteikties Rolas kundze, mēlos pateikties sekretariātam. Eiropas uh, komisija standartizācijas, Eiropas standartizācijas komisija mums ir piegādājusi informāciju par visā Eiropā izplāt, izplatītiem uh, apzīmējumam attiecībā uz vīriešu, sieviešu un bērnu apģērba izmēriem. Jūs varat saņemt šo informāciju un pastīties, kādi eksistē izmēri. Mani komentāri pirms runās Rūleres kundze. Vēlos teikt, ka šeit mēs runājam par tekstīlu izstrādājumiem. Mēs nerunājam tīri par apģērbiem, bet par tekstīlu izstrādājumiem. Jo skaidrs, ka apģērbi var ražot uh, no dažādiem tekstīlu izstrādājumiem. Un vēlos teikt, ka uh, ir nepieciešams referentam runāt tieši pār tekstīlu izstrādājumi. Skaidrs, kā runājot par apģērbiem, tur marķējums būs atkarīgs no tā, kādi tika izmantot šie tekstilu materiāli, un varbūt tur būs notikusi arī kāda apstrāde, bet šeit kolēģi ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem. Nē, protams, nākotnē varbūt mēs runāsim arī par apģērbu marķējumu. Uh, bet šobrīd mēs runājam tieši par tekstilu strādājumu. Lūdzu! Jā, paldies! Tu teici tieši to, ko es gribēju. Man arī rodas sajūta, ka šis ziņojums tiek uh, izmantots par tādu platformu, lai runātu par citām lietām. Lai gan man ir milzīga interese par Itālijas tekstilu rūpniecību, un es zinu arī jūsu problēmas, un Es labprāt gribētu to iekļaut šajā uh, diskusijā, taču ir jāatcerās, ka mums ziņojums ir par tekstilu izstrādājumu, ne par ko citu. Šobrīd vienkārši nav tā īstā vieta, lai diskutētu par uh, izmēru lietām. Manuprāt, tik tiešām ne par Itālijas tekstilu rūpniecības nākotnes šobrīd runājam, ne par bridž, ne par uh, izmēriem, jo brīdž, piemēram, ir saistīts ar datu aizsardzību un ar daudziem citiem aspektiem, un šeit ir nepieciešama atsevišķa diskusija. Tāpēc arī lūdzu koncentrēsimies uz to, kas ir jāapspriež un runāsim precīzi un konkrēti. Un līdz šim mani neviens nav pārliecinājis, kāpēc tieši šī direktīva būtu jāpaplašina. Paldies! Roitovs kundze. Un tad Švāba kungs, tie ir divi deputāti. Lūdzu, Roitovs kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu ļoti pateicīga Rullers kundzei, jo viņa teica pašu svarīgākos, ko es arī gribēju norādīt. Šeit tagad vēlos runāt par etiķetēm. Un vēlos teikt, ka tekstila ražotāji ļoti būtu apmierināti, ja viņiem būtu līdzīgs režīms attiecībā uz CS etiķeti, kas jau eksistē, eksistē rotaļlietu rūpniecībā. Tas nozīmē to, ka drīkst importēt Eiropā tikai un vienīgi tādus produktus, kas atbilst atbilstošiem kritērijiem tekstilražotāji būtu ļoti apmierināti, jo sanāk tā, ka šobrīd importieri ne visos gadījumos ņem vērā drošības un veselības kritērijas, un viņi pārliecināti, ka arī šai gadījumā varam izmantot dažus rīčā atzinumus. Kolēģe pieminēja arī izcelsmes valsts apzīmējuma izklausās jau tik elementāra lieta, bet īstenībā šīs jautājums joprojām nav atrisināts, jo tas nozīmē, ka būs nepieciešams norādīt, kurā valstī cik daudz procentu tika saražots. Tikai tad mēs varēsim norādīt uz izcelsmes valsti. Nu, ja piemēram ir etiķete, kur būtu teikts Made in Europe, nu varbūt jau būtu vieglāk izvēlēties patērētājiem pirkt vai nepirkt. Bet savādāk tiešām būtu nepieciešams norādīt procentus. Nu, piemēram, ja mēs norādīsim, ka Made in Europe ir izmantojams tikai tad, ja vismaz 60% produktu ir no Eiropas. Man šķiet, ka šajā gadījumā problēmas tiešām ir saistīts ar to, ka daudzas vielas un drēbes un jā, materiāli tiek importēti. Un, nu, piemēram, tādi kā Marks un Spencers Viņi oficiāli tiek uzskatīti par Eiropas ražotāju. Lielākoties tekstilu izstrādājumi tiek ražoti kaut kur Āzijā, bet tiek uzskatīti par Eiropas ražojumu. Tas, manuprāt, ir problemātiski. To patērētājiem mēs varam paskaidrot, un patērētājiem tas ir jāsaprot, ka tekstīli strādājumi, ko viņi velk mugurā, ka šiem izstrādājumiem ir jābūt kvalitatīviem un veselībai nekaitīgiem. Un tā ir daudz svarīgāka lieta nekā vienkārši izmērs. Nākamais runātais. Paldies priekšsēdētāji, ka jūs runājāt skaidri un gaiši par regulas saturu. Un tas tiešām uzlabo situāciju saistībā ar uz jaunu šķiedru ieviešanu. Manuprāt, šajā priekšlikumā tiek risināti daudz juridisko neskaidrību jautājumu atsevišķās valstīs. Manuprāt, runājot par novatoriskām šķiedrām, jaunām šķiedrām, kas uh, būtu iekļauts regulas aptvērumā, uh, tā ir ļoti laba lieta. Šādā veidā mēs varēsim uzlabot arī inovāciju līmeni Eiropas Savienībā. Tā tika runāts par citiem lietām, par drošību, par veselību, par izmēriem un tā tālāk. Gebhards Kunze ļoti labi arī runājas. Viņa teica arī par to, ka ir nepieciešams būt norādīt uz tādu problēmu, kā bērnu darba izmantošana, kas tiek piekopts austrumos diezgan izteikti. Bet ļoti jāatcerās, ka visi šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, taču nav saistīti ar šo dokumentu man politiskā grupa gribētu, lai šeit tiktu veidots elastīgs dokuments, ko var izmantot Eiropas Savienības tirgu, jo jau tagad mums ir iespēja izmantot apzīmē made in, un tad jautājums, kas paliek neatrisināts, vai nepieciešams obligāti izmantot šo made in apzīmējumu, tas pats attiecās arī uz izmēriem Malkoms, tu esi runājis par standartu. Es labprāt palasīšu. Es pats, piemēram, kad es pērku kreklu, tad es tur rakstīšu 40. izmērs. Manuprāt, šī regula tiešām atbilst mūsu vajadzībām, un es ceru, ka referents varēs pēc iespējas ātrāk pabeigt izskatīšanu. Paldies! Paldies, Andris! Nu, te būtu interesanti uzzināt, kāda, kre, kāda krekli mums visiem ir, kāds ir izmērs. Uh, Lūdzu, Vēlers kundze, vai jūs pastāstīsiet, uh, ko jūs domājat par šo visu? Paldies. Komisijas pārstāvi. Vēlos teikt, no mūsu puses šeit, kas šajā gadījumā mēs mēģinām vienkāršot normatīvos aktus, un komisija mēģināja uh, nākt klajā ar jaunu normatīvu aktu, lai uzlabotu regulatīvo bāzi. Un komisija labprāt runās arī par visiem citiem marķējuma aspektiem, taču būtu labi to darīt atsevišķi no šī priekšlikuma, kas šobrīd tiek izskatīts, jo ir nepieciešams šo dokumentu pabeigt pēc iespējas ātrāk un izmantot to jau pēc iespējas ātrāk. Ja ir kāds pētījums, būtu arī ļoti labi. Un, ja būs pētījums, tad mēs turpināsim sarunas. Ja jums ir interese, es jums varu pastāstīt, kas notiek šobrīd padomē. Esam diezgan veiksmīgi strādājuši ar dalību valstīm, un gan Zviedrijas prezidentūra, gan komisija uzskata, ka pavisam drīz varēsim rast vienošanās starp dalību valstīm, un būs jauns teksts, uz kura pamat mēs sāksim diskusijas ir atšķirības salīdzinājumā ar komisijas sākotnēju priekšlikumu. Nu, piemēram, ir norāde uz standartizāciju attiecībā uz metodēm 8. pielikumā, tas ir ļoti tehnisks pielikums, un savukārt, runājot par citām izmaiņām, tad lielākoties tie ir tehniski grozījumi, kas padara tekstu skaidrāku un juridiski precīzāku. Paldies, Mandas kungs! Thank you, Chair! <coughs> Paldies, priekšsēdētāji! Jautājums, ko jūs minējāt par šīs direktīvas tvērumu, tieši bija šo debašu centrā, tā ka mums notika tikšanās ar ēnu referentiem. Vai mēs vienkārši kopēsim to, kas ir ierosināts? Un, ja es pareizi sapratu, tad nebija īpaši daudz negatīvu aspektu šajā komisijas priekšlikumā, bet uh, darba grupa, kurā piedarījās ēna referenta, arī secināja, ka mums tagad kā politiķiem ir iespēja uzlabot situāciju Eiropas patērētājiem. Un, ja mums tas izdotos, tad mēs tādā veidā paplašinātu šo tvērumu. Un tāds uh, tad arī bija uh, šīs ēnu referents sanāksmes tikšanās rezultāts. Mums arī bija dažas pārunas ar komisiju, un arī viņi saskata ieguvumus, un viņi arī gribētu šo darbu pātrināt un uh, piekrīt, ka tās, kas šobrīd ir uz galda, tam droši vien vēl sekos citi priekšlikumi par marķēšanu. Ja mēs varētu uzsākt debatu šajā komitejā par marķējumu uzlabošanu, tad varbūt ar to jau pietiek, bet Atkal mums nepieciešama informācija, lai redzētu, kas ir tehniski iespējams, ko mēs varam izdarīt un kur un kā mēs varam parādīt, nodemonstrēt Eiropas uh, iedzīvotājiem, ka Eiropas Savienība dod šo pievienoto vērtību. Un uh, runājot par tvērumu, izmantojot tās zināšanas un pieredzi, kas mums ir, varbūt, ka komisija pēc kāda laika nāks eh, klajā ar konkrētu marķējumu, kā mēs to esam ierosinājuši. Un tas jau būs eh, labs sākuma punkts, bet domāju, mums kā politiķiem vajadzētu izmantot visas iespējas un nodemonstrēt, ka Eiropas Savienība, Eiropas parlaments ir Eiropas pilsoņiem un Eiropas eh, ekonomikai un rūpniecībai. Un ja mēs to visu varam uzlabot, tad mēs uh, savu darbu uh, atbilstoši veicam, kā cilvēki ievēlēt pārstāvi. Tehniskais priekšlikums nebija tik eh, sarežģīts, eh, bet jautājums ir par šī tvēruma paplašināšanu. Ja mēs paplašinām, tad mēs to varam padarīt, cik eh, sarežģīti vien mēs to gribam. Protams, ka gal galā ir nepieciešams līdzsvarots kompromiss, un runājot par šo made in, tātad ražots kur kurā valstī vai vietā, gribu norādīt, ka nākamnedēļ komisāra Aštons kundze nāks klajā ar paziņojumu par šo jautājumu made in Un uh, tad mēs uh, sīkāk uzzināsim, kas uh, notiks šajā jomā, un es domāju, ka galu galā mums būs labs un līdzsvarot ziņojums. Paldies! Well, thank you very much. Paldies! Tā, tad runājot par laika grafiku. Kā jūs paredzat tālāk strādāt? Vai jūs gaidot uz pētījumu. Pētījums, ko jūs pieprasījāt, koordinātori to ir apstiprinājuši, un tas tagad notiks. Es nezinu, cik ilgu laiku tas prasīs. Vai jums ir kāds indikatīvs laika grafiks par to, kad jums pirmais priekšlikums, pirmais variants būs gatavs? Jā, Mans secinājums ir tāds, ka mēs gribam pirmkārt uzzināt, par ko galu galā ir runa, jo, protams, ir ļoti labi kaut ko paziņot, Eh, bez kāda pamatojuma. Eh, secinājums eh, no ēnu referentu puses bija tāds, ka mēs gribam vēl nogaidīt un gribam saņemt šo ekspertu pētījumu. Saprotu, ka tas notiks janvāra sākumā, ka mēs saņemsim šos ekspertu secinājumus, un pēc tam mēs varētu pātrināt visu procesu, un uh, varbūt, ka mēs varētu balsot uh, mārta otrajā plenārsēdē. Tas, manuprāt, ir diezgan atbilstoši un reāli. Mēs par šādu darbu grafiku vienojāmies, ja jūs vēlaties, mēs jau varam izstrādāt sīkāku laika grafiku, bet uh, mums uh, nepieciešams pētījums vispirmām kārtām. Right, well, we... Labi, mēs to ņemsim vērā. Protams, ka jums ir laika grafiks arī šim pētījumam mēs katrā ziņā gaidīsim arī secinājumus no jūsu neformālā brauciena, ko jūs minējāt. Tā kā paldies par visu darbu. Dāmas un kungi, ar to mēs noslēdzam mūsu komitejas uh, oficiālo sēdi. Mums notiks koordinātoru sēdi, tagad tā būs slēgta sēde, slēgtām durvīm. Um, Rahāna kungs uh, no Tirgus ģenerāla direktorāta uh, runās par komitoloģijas jautājumu. Es gribētu aicināt visus pārējos, kas uh, nav tiesīgi piedalīties koordinātoru sanāksmē, tagad pamest telpu un pēc tam mēs varēsim uzsākt koordinātoru sēdi. Uh, tiksimies visi rītā pulksten deviņos. Mēs uh, atkal turpināsim sēdes darbu, un mums ir ļoti svarīgi jautājumi. Mēs runāsim arī par biocīdiem, produktiem un ietekmes novērtējumu. Paldies visiem, kas līdz šim uh, ir piedalījušies mūsu sēdes gaitā.